diskusijas ārpusē. Paldies! Tāpat uh, mēs skatījām ļoti garu ziņojumu par situāciju saistībā ar nepilngadīgajiem, kas ceļo bez pavadoņiem. Šie, šo rezolūciju sagatavoja un pieņēma Lībe, un tajā ir skaidri norādīts, ka tad, ja ir darīšana ar šādiem nepilngadīgajiem, bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem ir jābūt uh, visu Eiropas Savienības dalību valstu uh, interešu centrpunktā, un te nedrīkst tikai atrunāties ar imigrācijas politiku. Un uh, Eiropas Savienībā ir daudz piemēru situācijām, kur uh, šis princips nav respektēts. Tāpat bija steidzami skatāmās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko republiku. Mūs uztrauca uh, pieaugošā vardarbība austrumos, tāpat mēs pievērsām uzmanību arī uh, smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp arī tādiem, kas ir balstīti uz dzimumu un kur armija izmanto savā labā bērnus. Tāpat skatījām rezolūciju par eh, Centrālā Afrikas Republiku, kas nav tik ļoti plašsaziņas līdzekļu uzmanības lokā, bet situācija tur ir ļoti izmisīga. Šķiet, ka uh, ir pilnībā sabrukusi tieslietu sistēma un valdība nefunkcionē pilnībā tā, kā tai vajadzētu darboties. Un, piemēram, ir 650 tūkstoši bērnu, kas nav spējīgi apmeklēt skolu, un ir vajadzīga humanā palīdzība, jo ir ļoti daudz iekšzemē pārvietotu personu, taču šobrīd tādu palīdzību netiek sniegta. Tāpat bija steidzams skatāms ziņojums par Bahreinu, kurā mēs aicinājām Bahreinas iestādes nekavējoties pārtraukt eh, jebkādu apspiešanu, izlaist eh, tos, kas ir ieslodzīti pēc pārliecības un ievērot jauniešu tiesības Šonadēļ arī izskanēja nominācijas Saharova balvai. Tādas ir septiņas, un uh, tās ierosināja dažādi parlamentārieši un politiskās grupas. Uh, te ir runa par uh, apcietinātu žurnālistu no Etiopijas, kas ir apsūdzēts par darbu pret terorismu, Aleks Bielāckijs, Eduards Labaus un Nikola Statkeviča. Uh, un visi Baltkrievijas politiskie ieslodzītie, ir runa par Mihālu Hodorkovski, Krievu politisko ieslodzīto, kas ir uh, pavadījis cietumā desmit gadus, Edvards Snowdens, ASV datorspeciālists un bijušais CIP darbinieks, kas izplatīja klasifi... slepenu informāciju par uh, komunikācijas tehnoloģiju masu novērošanas tehnoloģijām. Tāpat arī ir nemitīgie protesti uh, Turcijā, tāpat ir arī kandidatūra saistībā ar moderno verdzību. Un no Aldes puses Malala Jusafci, 16-gadīga meitene no Pakistānas, kas izdzīvoja 2004. gadā Taliban veiktā uh, nogalināšanas mēģinājumā. Uh, un uh, šī kandidatūra ir izvirsīta, lai veicinātu meiteņu izglītošanu. Un uh, mums ir daudzas labas rekomendācijas, taču būs jāizvēlas tikai trīs kandidāti līdz 30. septembrim, un tad uh, šis lēmums tālāk nonāks priekšsēdētāja konferencē, un viņa lems 10. oktobrī. Tālāk mums ir jārunā par vēlēšanām Zimbabvē 31. jūlijā, un te es varu uzsvērt tikai to, ko Lēdeja Eštona jau sacīja 21. augustā, proti to, ka Eiropas Savienībai rada bāžas pārkāpumi, par kuriem ir ziņots nepilnīgā vēlētāja līdzdalība, kā arī nepilnības vēlēšana procesā un caurskatāmības trūkums. Pēc tā, ko mēs redzējām, uh, pēc eh, pēdējām vēlēšanām Zimbabvē, mēs vēlējāmies, lai šis jautājums nonāk komitejas darba kārtībā. Taču tā kā runa nebija par milzīgu vardarbību, mēs eh, šo jautājumu izlaidām. Pēc tam, kad mēs tikāmies ar Afrikas Savienības priekšstāvjiem Adisa Bebā, mēs eh, runājām arī par Zimbabves vēlēšanu jautājumiem, uh, un secinājums bija, ka Mugabes partija saņem lielu atbalstu lauku teritorijās. Un tika arī norādīts, ka īstenotās sankcijas ir pasliktinājušas valsts ekonomisko situāciju, bet tikmēr Mugabe ir iespēja stiprināt savu pretrietumniecisko kampaņu. Raudzīsimies, varbūt gada beigās mēs varēsim atgriezties pie Zimbabves jautājuma. Tāpat bija runa par ekstremālu policijas īstenot vardarbību Turcijā, bija konfrontācijas pagājušo nedēļu starp policistiem un protestētājiem. 9. septembrī dzīvību zaudēja kāds protestētājs Ankarā, un tas izraisīja turpmākas uh, vardarbības uzliesmojumus. Mēs lūdzām izmeklēt incidentus un šo nāves gadījumu, un uh, Turcijas iestādēm būs jāveic pasākumi, lai uh, nodrošinātu atbildīgāku policijas darbu un uh, tieslietu sistēmas optimālāku darbību. Mēs dzirdējām, ka aptuveni 6000 cilvēku uh, tiek nodarbināti Twitterā, lai paustu valdības nostāju dažādos jautājumos, tāpat uh, attiecībā uz uh, Attiecībā uz um, Jānmas situāciju um, mēs tikāmies ar uh, viņu pārstāvjiem um, par iedzīvotāju pārvietošanu uz drošākām apmetnēm, un bija runa par to, ka vajadzētu nodalīt musulmaņu kopienas, lai uh, iedzīvotāji būtu drošībā un sadursmes tiktu novērstas. Taču, diemžēl, ar šādiem pasākumiem nebūs iespējams ilgi atlikt situācijas uh, politisku risinājumu. Tāpat arī valdības eh, pārstāvju naidīgās runas pret musulmaņu kopienu būtu jāpārtrauc. Varbūt arī nākamnedēļ daži kolēģi piedalīsies, mēs uzklausīsim desmit Birmas parlamentāriešus, kas piedalīsies Briselē, tādā izpētes vizītē. Uh, un būtu ļoti jauki, ja arī jūs izmantotu iespēju piedalīties diskusijā. ES Mjānmas darba grupa tiksies novembra vidū, un liela ES attīstības politikas pakotne tiks izziņota šajā kontekstā, taču, diemžēl, mums neizdevās iesaistīt droā grupu šajā darbā. Notika tikšanās ar ASV vēstniecību Berlīnē, tas notika Strasbūrā, un mēs runājām par to, ka ASV neatbalsta starptautiskās krimināla tiesas eh, darbu, tāpat mēs arī runājām par bruņotu bezpilota lidmašīnu izmantošanu no ASV puses, un ir ļoti interesanti salīdzināt, kā ASV risina cilvēku tiesību jautājumus. Viņiem attiecīgā struktūra ir ļoti publiska un eh, prominenta, un pat mums parlamentā uh, nav tiesība ieskatīties, eh, piemēram, ES valstu strateģiskajos dokumentos. Es esmu nosūtījusi vēstuli Japānas tieslietu ministram, jo tur uh, Hakadama Ivau uh, kungs uh, piedzīvo smagas veselības problēmas. Un, un, un tāpat uh, es saņēmu vēstuli no petici, no lūgumrakstu komitejas e, pārstāvis ar aicinājumu informēt e, viņu par e, bēgļu situāciju Eiropā, un es atbildēju viņai, ka bēgļu aizsardzība ir prioritāra Eiropas Savienības politikā, un mēs tāpat arī analizējām atsevišķus sarunas par nolīgumiem ar trešajām valstīm. Uh, Tādi nu būtu kopumā mani paziņojumi. Un mēs varam pāriet pie viedokļu apmaiņas. Tātad uh, viedokļu apmaiņa par piespiedu darbu Uzbekistānā, un lai mēs to varētu darīt, uh, būs jāveic nelielas izmaiņas uh, tulkošanas tehniskajā izkārtojumā. Šķiet, ka varētu būt problēmas ar bulgāru valodu. Vai šeit ir kāds deputāts, kas klausās bulgāru kanālu? Uh, both Madame Flor and Madame Kilnielsen are pressured by time, but it seems because of the switch from this language into the other, the whole interpretation. Šķiet, ka uh, valodu pārslēgšanas dēļ ir cietusi visa tulkošanas sistēma uz 30 sekundēm uh, tik ilgi ilgs šīs uh, tehniskās pārkārtošanas. Vai jūs man varat dot ziņu, kad tās būs beigušās, saka priekšsēdētāji? So, is it okay when I, if I continue? No? no. Tātad, vai es varētu turpināt, vai tehniskā konfigurācija jau ir pabeigta? So, thank you. Paldies. Tagad eh, var notikt viedokļa apmaiņa par piespiedu darbu Uzbekistānā, un es vēlos jūs iepazīstināt ar Patrišu Floā, kas ir ES īpašā pārstāve Centrāla Āzijas jautājumos kopš 2012. gada jūlija. Viņas mandāts ir sekmēt labas attiecības starp Eiropas Savienības un Vidusāzijas valstīm, stiprināt stabilitāti un demokrātiju, kā arī cilvēktiesību ievērošanu reģionā. Es domāju, ka jūs būsiet guvuši ļoti labu ieskatu šajā jautājumā, un tāpat arī uh, šī diskusija jūs informēs par piespiedu darbu Uzbekistānā. Uh, Tāpat ar mums ir Klāra Skrivankova, kas ir no uh, starptautiskas pretverdzības uh, organizācijas, kas ir bāzēta apvienotajā karalistē. Viņa ir kompetenti izteikties par kokvilnas audzēšanas jautājumiem, un šķiet, ka tā ir vienīgā organizācija, kas nodarbojas ar modernās verdzības jautājumiem. Es domāju, ka vajadzētu sākt ar jums, uh, Flokundze, lai jūs varētu sniegt ievadvārdus. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Un es vēlos norādīt, ka ir ļoti liels prieks šeit atrasties. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Un es jums sniegšu pārskatu par to, kāda pašlaik ir situācija Uzbekistānā saistībā ar bērnu darbu. Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt, ka bērnu tiesību ievērošanas sekmēšana ir svarīga Eiropas Savienības cilvēku tiesību politikas daļa. Bērniem nevajadzētu veikt tādu darbu, kas var būt bīstams vai kavēt viņu izglītību vai kaitēt viņu veselībai vai fiziskajai, morālai vai sociālajai attīstībai. Tieši tāpēc es vēlētos norādīt, ka bērnu piespiedu darba izskaušana ir juridisks pienākums, ko nosaka tādi dokumenti kā Bērnu tiesību konvencija, Starptautiskās darba organizācijas konvencija, un Uzbekistāna ir pievienojusies šīm konvencijām, tāpēc te ir runa par to, vai Uzbekistāna pilda savus juridiskos pienākumus šajā jautājumā. Pašreizējā situācija ir tāda, ka ES vidusāzijas stratēģijas par jaunu partnerību ietvarā, kas tika pieņemta 2007. un apstiprināta 12. gadā, notika intensīvs politisks un cilvēktiesību dialogs, kā arī tehniska sadarbība, un šī sadarbība notiek ar visām vidusāzijas valstīm Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība intensīvi diskutēja ar Uzbekistānu par piespiedu darbu, par bērnu darbu, kā arī citiem ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem. Es vēlētos norādīt, ka šajā laikā kopš 2007. gada un kopš beidzās sankcijas pret Uzbekistānu, mēs pieredzējām, ka pamazām pieaug Uzbekistānas atvērtība diskusijām par cilvēktiesību situāciju valstī. No Eiropas Savienības puses mēs esam cieši iesaistījušies darbā ar starptautisko darba organizāciju, lai izskaustu bērnu piespiedu darbu. Protams, daudzas nevalstiskās organizācijas pēdējo gadu laikā ir pievērsušās šim jautājumam un to aktualizējušas ir runājušas par bērnu tiesību pārkāpšanu Uzbekistānā, un, manuprāt, tieši šis koncentrētais Eiropas Savienības mēroga darbs, tostarp arī parlamenta izpēta šajos jautājumos un NVU iesaiste, kā arī Eiropas ārējās darbības dienesta un Eiropas komisijas centieni, ir beidzot nesuši savus augļus. Tagad es vēlētos teikt, ka izdarītais spiediens uz Uzbekistānu ir darījis savu, un paraudzīsimies uz šī jautājuma tendencēm. Pēdējo triju gadu laikā mēs pieredzējām tādu neregulāru progresu bērnu darba izskaušanā, uh, Tas sākās tikai dažos Uzbekistānas reģionos, taču pagājušajā gadā mēs jau varējām vērot visas valsts mēroga tendenci, kas, diemžēl, attiecās tikai uz bērniem līdz 16 gadu vecumam. Tomēr ir pozitīvi, ka valdība iesaistījās un ka uh, bērni zem 15 gadu vecuma tik daudz mazāk nodarbināti nekā pagājušajā gadā. Šos datus apstiprināja arī UNICEF. Tomēr jāteic, ka šis darbs tika veikts bez starptautiskās darba organizācijas, un bērni mūsu izpratnē ir tādi, kas ir līdz 18 gadu vecumam, tāpēc būs jāveic turpmāks darbs. Uh, Šovasar mēs pieredzējām pozitīvas tendences sarunās starp Uzbekistānu un Startautisko darbu organizāciju saistībā ar novērošanas misiju uz kokvilnas ražas novākšanas darba vietām. Ir dažas uh, tehniskas korekcijas attiecībā uz šīs misijas laiku, un uh, starptautiskās darba organizācijas misija tiks sūtīta un tā tiks uh, īstenota saskaņā ar metodoloģiju un saskaņā ar vadlīnijām, kas startotiskā līmenī pastāv eh, bērnu darba izskaušanai. Par metodoloģiju ir vienojusies darba organizācija un Uzbekistāna, un šī metodoloģija sevi ietver neaizkavētu uh, piekļuvi darba vietām, uh, vizītes bez brīdinājuma, kā arī garantijas, ka neviena no intervētajām personām netiks vēlāk par to vajāta. Es domāju, ka šie principi arī sastāda principus starptautiskās darba organizācijas metodoloģijai visā pasaulē, un uh, darba organizācija darbojas saskaņā ar tiem standartiem, ko piemēro pilnīgi visām iesaistītajām pusēm saskaņā ar attiecīgajām konvencijām. Uh, Novērošana sāksies jau drīz un tā turpināsies līdz ražas sezonas beigām, kas ir oktobrī. Un pēdējā manā rīcībā esošā informācija liecina par to, ka novērotāji jau ir ieradušies Uzbekistānā. Es vēlos uzteikt šo starptautiskās darba organizācijas soli, kas ir ļoti svarīgs notikums, tomēr ar to vēl stāsts nebeidzas. Nē, tas tikai sākas, iesākot ļoti ilgu novērošanas procesu, kas būs svarīgs šādu nodarbināšanas prakšu izskaušanā Uzbekistānā. Mums ir jāatzīst, ka bērnu nodarbināšana kokvilnas audzēšanas laukos ir tradicionāls un dziļi iesakņojies fenomens Vidusāzijā, Uzbekistānā, un tāpēc tas būs jārisina vidē termiņu perspektīvā un būs jābalstās uz sadarbību starp Starptautisko darbu organizāciju un Uzbekistānu, kā arī jāīsteno dialogs starp Uzbekistānu un Eiropas Savienību. Mēs saprotam, ka vienošanās starp darba organizāciju un Uzbekistānu nozīmē to, ka darba organizācija turpinās iesaistīties, novērot, informēt sabiedrību par bērnu darbu un uh, iesaistīs arī starptautiskās uh, ieinteresētās puses. Mēs ceram uz ciešu sadarbību ar Starptautisko darbu organizāciju un aicinām Uzbekistānu ievērot savas starptautiskās saistības saskaņā ar konvencijām. Protams, mēs visi gaidam šī gada novērošanas misijas rezultātus, gaidīsim uh, starptautiskās darba organizācijas secinājumus, un, protams, ka pēc tam būs jāveic turpmāki pasākumi balstoties uz šiem rezultātiem. Es vēlētos norādīt, ka būs svarīgi veikt sistemātiskas reformas ekonomikā, lauksēmniecībā, Uzbekistānā, un tas nozīmēs lauksēmniecības liberalizāciju, lauksēmniecības uh, kokvilnas jomā, darba apstākļu uzlabošanu Un eh, es eh, redzu tādu pozitīvu tendenci mūsu attiecībās ar Uzbekistānu un ceru, ka tas palīdzēs mums konstruktīvā veidā risināt arī citus jautājumus ar Uzbekistānu cilvēktiesību jomā. Paldies! Triša Flor! Paldies! Un tagad uzklausīsim eh, Skrivanu Kavskundu, kas pārstāv Antislavery International. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju sniegt jums ļoti nozīmīgu informāciju par šo valsts organizēto piespiedu darbu kokvienas sektorā Uzbekistānā. Mēs pārstāvam Antislavery International, un es ceru, ka mums izdosies panākt to, lai mūsu visu uh, valsts tiktu sadzirdēta, lai pārtrauktu šo piespiedu darbu, kurā tiek iesaistīti bērni un pieaugušie Uzbekistānā. Bet es vēlētos pēc iespējas labāk arī um, ļaut jums sadzirdēt uh, šīs prakses upurus, tāpēc, ka viņi paši nevar ierasties šeit, lai par to informētu. Uh, 6. septembrī Uzbekistānā sākās kokvēlns novākšana, un katru gadu Uzbekistānas valdība mobilizē e, vairāk nekā miljonu iedzīvotāju, kuriem ir jāpiedalās ražas novākšanā, pretējā gadījumā viņi tiek sodīti. Runa ir par bērniem vecumā no 15 līdz 17 gadiem, bet daži ir pat jaunāk par 10 gadiem. Viņi ir spiesti e, piedalīties šajā darbā, jo pretējā gadījumā var tikt izslēgti no skolas. Pieaugušie skolotāji, ārsti, medmāsas, e, valsts sektorā strādājošie ir spiest strādāt šo darbu, un varas iestādes turpina vajā cilvēktiesību aizstāvis, kur cenšas uzraudzīt ražas novākšanu. Šajā gadā Uzbekistāns iedzīvotāji ir informējuši par to, ka eh, pusauģi universitāšu studenti eh, privātā un publiskā sektora strādājošie ir tikuši iesaistīti šajā darbā. Tā skaitā arī uh, skolotāji, medmāsas, ārsti un citi valsts sektorā strādājušie un varas iestādes ir informējuši, ka tie, kas nevēlēsies strādāt it kā brīvprātīgi, uh, tiks uh, aplikt ar sodiem un iespējams pret viņiem tiks izvirzīt arī krimināla apsūdzība. Es priecājos par to, ka komiteja ir nolēmusi iekļaut savā darba kārtībā viedokļu apmaiņu tieši par piespiedu darbu Uzbekistānā. Uh, Es priecājos arī par to, ka Eiropas parlaments ir ieņēmis stingru nostāju un vēršas eh, pret šo praksi, nosodot bērnu eh, darbu un piespiedu darbu, pieņemot eh, tematisko rezolūciju šā gada martā un tāpat arī ietekmējot tekstilu protokolu pieņemšanu 2011. gada decembrī. Mēs priecājamies arī par to, ka Starptautiskā darba organizācija veiks novērošanu ražas novākšanas laikā. Uh, Tie, kas varbūt uzskata, ka tas jau ir progress, es vēlētos teikt, ka mums ir jāturpina izdarīt spiedienu uz Uzbekistānas valdību. Starptautiskā darba, darba organizācija beidzot var spēj, spērt pareizos uh, soļus pareizajā virzienā. Trīspusējā SDO darba grupa ir sākusi savu darbu un tā ir eh, pieņēmusi rekomendāciju eh, veikt monitoringu pēdējo gadu laikā. Bet ņemot vērā pašreizējo uh, misiju, tad Uzbekistānas valdība nav ļāvusi starptautiskās darba organizācijas pārstāvjiem ierasties valstīs. Uh, dažādas nevalstiskās organizācijas cenšas uh, darboties, bet, diemžēl, varas iestāžu rīcība liek cilvēkiem klusēt. Tāpēc mēs nevaram, nevaram pievērst acis uz to, ka runa ir par sistemātisku problēmu, kā par to liecina tas, ka šī te piespiedu darba um, apjoms ir palielinājies. 2013. gada janvārī valdība pārskatīja līgums uh, valsts sektorā strādājošiem, um, piespiežot viņus piedalīties lauksaimniecības darbā. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai saglabātu uh, savu darbu. Augustā un septembrī studenti, uh, valsts sektorā strādājošie un uzņēmēji ir uh, saņēmuši norādījums par to, ka viņam jāpiedalās šajā darbā, pretējā gadījumā viņi saņems naudas sodus. Vairāk nekā 200 tūkstoši iedzīvotāji no Taškens ir tikuši nosūtīti piespiedu ražas novākšanas darbos šogad. Ja lauksaimniecības sistēma netiek pilnībā reformēta, tad visticamākais eh, šāds piespiedu darbs sistemātiski turpināsies arī nākotnē. Mēs arī turpmāk atbalstīsim starptautiskās darba organizācijas centienus, kas ir paredzējusi arī sagatavot ziņojumu starptautiskās darba organizācijas ekspertu komitejai novembrī. Un uh, ir nepieciešams pilnībā izvērtēt situāciju, kas saistīta ar piespiedu darbu. Mēs aicinām Eiropas parlamentu saglabāt savu principālo nostāju un uzsvērt SDO svarīgo lomu, vienlaikus īstenojot arī spiedienu uz Uzbekistānas valdību. Starptautiskās darba organizācijas misija ir pirmais solis pareizajā virzienā, bet uh, Uzbekistānas valdībā ir jāatturās no jebkāda veida iejaukšanās un ir jānodrošina tas, ka ir iespējams iegūt neatkarīgu informāciju un ir iespējams neatkarīgi veikt situācijas izvērtēšanu, eh, iesaistot starptautisko organizāciju pārstāvus. Eiropas parlamentam ir jāiedrošina arī ārējās rīcības dienests atbalstīt starptautiskās eh, darba organizācijas misiju, kas cenšas panākt to, lai Uzbekistāns valdība īstenot nepieciešamās reformas. Ir jācenšas panākt to, lai eh, Uzbekistāna ratificētu SDO konvencijas un Ir jāizskauž piespiedu darbs uh, kokvilnas uh, sektorā. Mēs aicinām deputātus uh, turpināt šo te cīņu par SDO standartu ievērošanu, tāpat kā, tā, tā, tā kā Eiropas Savienība to jau ir paredzējusi savā strat, strateģiskajā ietvarā. Mēs aicinām arī Eiropas parlamentu uzsākt izmeklēšana par to, vai šī, vai šī valsts var arī turpmāk saņemt, vis, iegūt no vispārējās preferenču sistēmas. Nevar būt tā, ka bērnu darbs tiek finansiāli atbalstīts. Uzbekistānas valdība ir viena no nedaudzajām, kas piespiež savus valsts iedzīvotājus strādāt piespiedu darbu. Tas nozīmē arī, ka viņi to pavisam ātri var pārtraukt. Ar to, ka Eiropas parlaments ir atlicis um, tekstilu nolīgumu ratifikāciju. Um, tas jau ir vērsies pret šādu piespiedu un darbu. Mēs aicinām arī turpmāk saglabāt šādu stingru nostāju vēršoties pret piespiedu darbu. Eiropas parlamentam ir jāpaliek pie savas principiālās nostājas līdz pat brīdim, kad tiks saņemti pierādījumi par to, ka Uzbekistāna piemēro SDO standarts, kurus tā ir parakstījusi. Paldies! Thank you, Madam Skrivankova. Now we heard also a lot of open questions with this. Mēs dzirdējām arī ļoti daudz jautājumu, kas ir saistīti ar šo te novērošanas komiteju. Tagad vārds deputātiem lūdzu. Oh, merci. Bisepkungs. Paldies. Man kolēģi aicināja man nolasīt šo deklarāciju, jo viņi nevarēja piedalīties sanāksmē, tāpēc es to nolasīšu un uzdošu arī dažus jautājumus. Šis parlaments 2011. gada decembrī nolēma pilnībā atbalstīt starptautiskās darba organizācijas aicinājumu Uzbekistānas valdībai, lai tā piekristu augsta līmeņa um, trīspusējas misijas īstenošanai, lai šī misija varētu pilnīgi brīvi pārvietoties valstī un satikties ar visiem pārstāvjiem un piekļūt uh, visam, visur tur, kur tā vēlas, tā skaitā arī uh, kokvilnas ražošanas laukos. Situācija ir mainījusies uh, augustā, kad Uzbekistānas varas iestāžu pārstāvi nolēma atvērt valsts durvis šīs novērošanas misijas pārstāvjiem. Šī misija jau strādā, un tas, ka Uzbekistāna ir piekrituši šādas misijas darbībai, tas ir solis uz priekšu, un par to es priecājos tāpat kā jūs. Neatbildēts ir jautājums par to, vai SDO pārstāvjiem būs neierobežot piekļuve eh, kokvilnas ražošanas laukiem, un vai viņi varēs eh, eh, apmeklēt šīs vietas bez drošības dienestu klātbūtnes. Mēs ceram, ka tas tā būs, un ka tiks izmantota SDO metodoloģija. Ja tas tik tiešām tā būs, tad mēs ar nepacietību gaidām šo novērojumu rezultātus. Ehm, šķiet, ka situācija jau ir mainījusies un bērni, kas jaunāk par 15 gadiem, it kā vairs netiekot iesaistīti ražas novākšanas darbos, kā tas bija pirms uh, vairākiem gadiem. Es ceru, uh, ka Uzbekistānas varas iestāžu pārstāvis pērs eh, vēl arī citus soļus pareizajā virzienā, pilnībā izskaužot bērnu darbu. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju tagad bērnu darbs tiek aizstāts ar pieaugušo darbu un noteikti, ka viņu mobilizācija būs daudz lielāka. Līdz ar to skolotāji uh, un uh, valsts sektorā strādājošie kopumā tiek mobilizēti lielākā apmērā, un mēs ceram, ka šīs misijas pārstāvi varēs pilnībā uh, uzraudzīt situāciju valstī. Tagad vēlos pievērsties jautājumiem. Vairākas nevalstiskās organizācijas pozitīvi apsveikušas to, ka ir izveidot šādu uzraudzīšanas komiteju, bet ir radušies arī, zinām, jautājumi par šīs misijas īstenošanu. Vai jūs varētu paskaidrot, kā tieši darbojas šī misija un cik lielā mērā tā varēs īstenot savu darbu efektīvā un atklātā veidā? Un uh, vai ir pieņemami tas, ka cilvēki, kas ir iesaistīti kokvilnas ražas uh, novākšanas darbā, tik tiešām var atklāti uh, Eh, runāt, ja klāt ir arī varas iestāžu pārstāvi. Un visbeidzot, kāda ir SDO um, eh, ieguldījuma daļa. Un kā ir iespējams iesaistīt pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus? jo šķiet, ka misijas mandāts ir ierobežots ar starptautiskās darba organizācijas uh, konvencijām. Vai un kā ir iespējams nodrošināt to, ka Uzbekistānas varas iestāžu pārstāvji ievēro arī citas uh, SDO konvencijas, kas ir tikušas ratificētas, vai tas tiks darīts šīs misijas ietvaros vai ārpus tā, tās? Un saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju 2012. gadā bērnu iesaistīšana ražas novākšanas darbos ir bijusi ierobežota. Ko jūs par to domājat? Ko jūs varat teikt par šo ražas novākšanu? Un jūsuprāt, kāda ir saikne starp bērnu iesaistīšanu eh, šajā darbā un eh, piespiedu darbu vispār? Un kāda ir Eiropas parlamenta atbilde, jo īpaši izvērtējot šo te ratificēšanas uh, bloķēšanu. Jo līdzīga situācija arī Turkmenistānā, bet šķiet, ka um, starptautiskās uh, kopienas uzmanība situācijai Turkmenistānā ir, nav tik liela kā attiecībā uz Uzbekistānu. Tātad, ko jūs varētu teikt par atšķirībām? Un visbeidzot, Eiropas Savienības Um, pārstāvji, vai viņi novēro um, ražas novākšanu šogad, un visbeidzot, kāda ir viņu darba saistība ar šo te starptautiskās darba organizācijas misijas darbu. Kādas ir, kāda ir informācija kāda ir um, Eiropas Savienības ārējās rīcības dienas rīcībā par um, kokvilnas uh, izcelsmes marķēšanu attiecībā uz kokiem, kas tiek importēta Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, kāpēc, tieši, kāpēc uzmanība ir pievērsta tieši Uzbekistānai? Paldies! Thank you. Paldies! Ir ļoti daudz jautājumu. Vai vēl kādi komitejas locekļi vēlētos eh, runāt? Mārtiņa kungs. Ļoti īsi, jo pamat jautājumi jau ir uzdoti. Es tikai gribēju pārbaudīt, vai neesmu ko aizmirsis, taču 2011. gada decembra rezolūcija, ko pieņēmām, eh, vai tad eh, tur nebija teikts, ka uh, Uh, vispirms būtu jāpateic bērnu uh, darbs Uzbekistānā pirms parakstām uh, šo tekstu, vai tur nebija pilnīgi skaidrs tas noteikts? Ir uh, došanās pareizajā virzienā no bērnu darba viedokļa, taču tīri tehniski runājot, gribētu uzkonkretizēt šo situāciju. Uzbekistānas eh, autoritātes ir eh, atbildējušas eh, uz parlamenta rezolūciju un apņemšanos, taču es ļoti labi saprotu, ka ir zināmā mērā Jāpan, eh, jāatzīst arī eh, tas, ko Uzbekistāna ir panākusi. Un, um, taču tajā pašā laikā, cik ilgi mēs varēsim tā pozitīvi motivēt Uzbekistānu? Sakot, ka Eiropas Savienība vienkārši nav ieinteresēta parakstīt šo tekstu. Thank you. And I... Paldies. Man būtu jautājums par eh, to, vai Eiropas Savienības delegācija ir iesaistīta arī ražas novākšanas eh, pāraudzībā, vai arī eh, dalību valstu misiju locekļi, vai ir arī gadījumi Turkmenistānā, kas attiecas uz bērnu nodarbinātību, jo par tiem mēs tik daudz neesam dzirdējuši. Lūdzu. Paldies. Es um, sākušu to, ka atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Jā, es uh, varu apstiprināt to, ka Eiropas Savienības delegācija un arī Eiropas uh, Savienības dalībās delegācijas uh, ir piedalījušās šajos procesos, veicot savus novērojumus. Protams, ka kopaina ir visnotaļ ierobežota, taču, un līdz ar to Eh, tas eh, nevar aprobežoties tikai ar to, nepieciešama arī starptautiskās darba organizācijas līdzdalība, taču tas var palīdzēt. Atbildot eh, uz jautājumiem, es, protams, varētu teikt, ka, protams, mēs redzam progresu proti pēc vairāku gadu poliņiem un nevienošanās par SDO līdzdalību. Beidzot, eh, ir panākta eh, vienošanās, eh, ir spēc pozitīvs solis. Protams, runājot par šo pāraudzības misiju, ko veiktu SDO, nu, šobrīd vēl ir pāragri pieņemt konkrētus lēmumus. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi aicināt Uzbekistānas uh, atbildīgās institūcijas un valdību sadarboties ar SDO. Un tas arī sniegtu konkrētāku vīziju, konkrētāku ainu šī um, perioda beigās. Taču, protams, um, šogad um, um iespēja novērot un pāraudzīt šo bērnu darbu ir vēl mazāk nekā pagājušajā gadā, kad to veica UNICEF. Runājot par pārējām valstīm, proti kaimiņu valstīm, es nezinu, vai Turkmenistānā ir liela kokvilnas audzēšanas industrija, zinu, ka Kazahstānā tāda ir, taču jebkurā gadījumā varbūt kolēģi no kokvilnas nozares eh, eh, jautājumu, kas ir kokainas nozares jautājums, speciālisti varētu par to izteikties eh, vairāk. Taču es gribētu uzsvērt to, ka nav pārsteidzoši tas, ka nu, es arī iepazinos ar skaitļiem pirms um, ierados, taču ir teiks, ka aptuveni viena trešdaļa darba spēka Uzbekistānā joprojām ir vai nu īslaicīgi, vai nu visu gadu iesaistīta kopilnas eh, audzēšanas nozarē, vai tai pakļautajās nozarēs, kas ir ļoti liels skaidrs, un tas arī parāda to, cik liela nozīme Uzbekistānas eh, nozarē ir šai rūpniecībai. 25% um, au, um, no kultūra augiem ir tieši kokvilna, un es varu piekrist, ka mums ir uh, jāiesaistās procesā, kas eh, varētu pastrukturēt un diversificēt eh, lauksaimniecību šajā valstī. Ir eh, ļoti daudz problēmu, kas rodas runājot par šo jautājumu. Tur ir runa par ūdens apgādi un arī citiem jautājumiem. Tātad kopumā tas ir ļoti problemātisks jautājums. Un jautājums eh, par eh, kokvilnas eh, izsekojamību. Nu, es uz to nevarēšu atbildēt. Varbūt komisijas tirdzniecības ģenerāldirektorāts varētu uz to atbildēt, taču es īsti nevarēšu atbildēt, kā tas būtu izdarāms. Par šo gadu runājot. Pagājušajā gadā mēs redzējām, ka valdībai iesaistoties vairs nav nodarbināti bērni, kas ir jaunāki par 15 gadiem. Es um, ceru, ka vienojoties par SDO pāraudzības misiju šogad, Uzbekistānas valdība nodrošinās to, lai šī novērošana un pāraudzība norisinātos uh, atbilstīgi, un es ļoti ceru, ka būs arī turpmāks uh, progress. Sevišķi domājot tātad par bērniem un pārējām nodarbinātajām personām, kas veic piespiedu darbu Uzbekistānām. Mēs, protams, turpināsim dialogu, turpināsim koncentrēties uz šo jautājumu gan no SDO, gan no parlamenta, gan no NVO, gan no pilsoniskās sabiedrības puses. Protams, ir skaidrs, ka šeit ir steidzam risināms jautājums. Runājot par NVO Uzbekistānām, Nu, es uh, uzskatu, ka būtu svarīgi, lai gan pilsoniskā sabiedrība, gan vietējo lauksaimnieku asociācijas Uzbekistānā iesaistītos uh, šajos uh, centienos, kuru neapšaubāmi virzītu valdība, lai likvidētu, izskaustu bērnu piespiedu darbu Uzbekistānā. Es jau norādīju, ka SDO ir vienojusies eh, par eh, principiem un vadlīnijām, kas ir izstrādāti starptautiskajā programmā par eh, bērnu darba izskaušanu. Tātad šeit ir tādi konkrēti pamatīgi izstrādāti standarti, kas ir visā pasaulē un kas ir jāpiemēro arī šeit. Protams, SDO ir jānodrošina tas, lai tās, eh, šīs organizācijas standarti tiktu respektēti arī Uzbekistānā. Un lai kādi, eh, kādi būtu, eh, lai kāds arī būtu iznākums faktiski, ir jānodrošina tas, lai šī novērošanas misija Uzbekistānā norisinātos veiksmīgi. Paldies, Skrivankovas kundze. Es sākšu ar jautājumu par um, SDO novērošanas misiju. Pirmkārt jau būtu jāsaprot, uh, kādā kontekstā notiek šī SDO novērošanas misija. Šeit ir konteksts, kurā valdība pati organizē, organizē uh, piespiedu darbu. Konteksts ir tāds, ka cilvēktiesību aizstāvji ir arestēti un turēti apcietinājumā, un ir vesela virkne cilvēktiesību pārkāpumu. Tātad šādā kontekstā norisinās šīs eh, novērošanas misijas. Kā jau tika teikts, SDO misijas eh, zināmā mērā tomēr ir ierobežotas. Tās eh, šobrīd koncentrējas tikai uz bērnu darbu, taču mēs zinām, ka visa sistēma valstī balstās kā tāda uz uh, piespiedu darbu. Tātad mēs galvenokārt uh, bažījamies par to, ka kamēr vien šīs novērošanas misijas ir ierobežotas un nav konkrēta nolīguma uh, un um, netiek iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, analīze būs tikai daļēja un nepilnīga un tā neiekļaus visus pārkāpumus, kādi pastāv šajā valstī. Mēs, protams, saprotam, ka starptautiskās arotbiedrības nav apmierināts ar šo situāciju, un kā mēs zinām, līdz šim arotbiedrībām nav bijusi iespēja apstiprināt šīs misijas. Tāda informācija šobrīd ir mūsu rīcībā. Un kamēr mums nebūs brīvas informācijas plūsmas un neatkarīgas informācijas Uzbekistānā, mēs eh, nevarēsim redzēt kopainu. Un kā mēs zinām no iepriekšējā gada, piespiedu darba sistēma kokvilnas novākšanai joprojām ir tāda pati. Tiesa, eh, maza eh, vecuma bērnu eh, darbs ir krietni samazinājies, tas ir faktiski ticis izskausts, eh, taču joprojām ir bērni vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kas tiek iesaistīti šajā piespiedu darbā, un pēc starptautiskiem standartiem šie vēl skaitās bērni, ko arī Uzbekistāna ir mm, parakstījusi šos standartus. Tāpat um, ir vesela eh, virkne citu pārkāpumu, eh, par, par kuriem es jau runāju, tādēļ ir no, nepieciešams eh, uzsvērt to, ka starptautiskās sabiedrības spiediens uz to, lai būtu nolīgums ar, par šo SDO misiju, ir svarīgs, taču kamēr mēs nevarēsim panākt neatkarīgu kopainas izvērtējumu, un mums nebūs um, um, visu pierādījumu, un informācijas, tad uh, būs vēl daudz citas problēmas, un šis piespiedu darbs joprojām pastāvēs. Un kā jau jūs to ļoti eh, vietā norādījāt, eh, tad šobrīd mums nav nekādu garantiju par to, ka SDO misija varēs ietvert ko vairāk kā šos bērnu piespiedu darba jautājumus. Runājot par darba standartu pārkāpumu citur, sevišķi lauksaimniecībā, tas tā ir, un tādas organizācijas kā Anti-Slavery International, kas strādā, piemēram, pie darbinieku uh, stāvokļa rūpnīcās Bangladešā, uh, atzīst, ka šī ir ļoti komplicēta un labi organizēta sistēma ir jāņem vērā, ka eh, zemes pieder valstī un eh, lauksaimniekiem ir iespēja faktiski tikai īrēt eh, šo, šo, šo zemi un kokvilnas teritorijas kvotas nosaka valsts. Tas pats attiecas uz tirdzniecību un peļņu, kas rodas no tirdzniecības. Tad visa ekonomika balstās uz šo uh, sistēmu. Uzbekistāna ir viena no retajām valstīm pasaulē, kur piespiedu darbs ir daļa no valsts politikas. Tajā pašā laikā to arī ir vieglāk apturēt, ja ir kāds spiediens, jo, ja valsts izlem to apturēt, tad um, tas arī beidzas. Un tātad, ja būs spiediens par visas sistēmas uh, reformēšanu, uh, Un ja būs skaidri pierādījumi, ka Uzbekistāna tiešām to dara un reformē visu sistēmu un izskauž piespiedu darbu un uh, tuvinās uh, SDO standartiem un cilvēktiesību konvencijām, uh, ko tā ir parakstījusi, tad arī būs reāli rezultāti. Lielas paldies! For... Mēs ar nepacietību gaidīsim ziņojumu par šo starptautiskās darba organizācijas misiju un esmu droša, ka arī kolēģi no Tirzniecības komitejas seko līdz tam, kā attīstīsies šis jautājums, un tas vēl atgriezīsies mūsu darba kārtībā tuvākajā nākotnē. Paldies, ka ieradāties! Okay, now we come. Labi, Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir cilvēktiesības pasaulē 2012. gadā un Eiropas Savienības politika šajā jomā. Tā ir mūsu pirmā diskusija pār parlamentu ikgadējo ziņojumu par šo jautājumu, un mēs turpināsim jau ierasto praksi, gatavojoties plenāras sēdes uh, diskusijai par šo ziņojumu decembrī. Tas nozīmē to, ka Kukana kungs referents un mēs visi būsim spiest ievērot ļoti saspringtu grafiku šī ziņojuma gatavošanā. Ziņojums ir atbilde ANO ziņojumam par 2012. gadu, un tas sniedz arī labu iespēju parlamentam parādīt savas nostājas cilvēktiesību politikas jomām. Šis ziņojums ir mūsu pirmā iespēja atskaitīties par ES stratēģiskā ietvara un rīcības plāna īstenošanu cilvēku tiesību jomā. Tāpat mēs varam paraudzīties, kā darbojas ES īpašās cilvēku tiesību pārstāvja mandāts. Uh, Un es redzu, ka šajā ziņojumā jūs pievērsāt īpašu uzmanību ēst cilvēku tiesību politikas īstenošanai pārējas situācijās. Pēc eh, pirmā uzmetuma izlasīšanas es vēlētos jūs uzslavēt par šo ziņojumu, tas ir diezgan visaptverošs, un es eh, saprotu, ka eh, liela daļa ziņojuma ir veltīta par kaimiņu attiecībām un valstīm, uh, pārējas eh, situācijā. Mēs dosim vārdu Kūkana kungam referentam un pēc tam ēnu referentiem. Vārds jums, Kūkana kungs. Paldies priekšsēdētāji un sveicu jūs kolēģi šajā pēcpusdienā šeit. Man ir prieks eh, jūs iepazīstināt ar eh, uzmetumu ikgadējam ziņojumam par cilvēku tiesībām un demokrātiju. Šajā ziņojumā ir uzsvērtas vispārēji svarīgas tēmas un tāpat arī daži aspekti, kas, manuprāt, ir vitāli ēs cilvēku tiesību politikā un demokratizācijas procesos. Jau iesākumā vēlos norādīt, ka mans mērķis nav bijis uh, uzrakstīt visaptverošu detalizētu ziņojumu, uzskaitot pilnīgi visas eh, problēmas, nevis tikai būtiskākās, kas ir saistītas ar cilvēku tiesībām un demokrātiju 2012. gadā. Šis ziņojums ir politisks dokuments, un tas kalpos par pamatu turpmākajām diskusijām mūsu pieejā cilvēktiesību jautājumiem, Un tieši tāpēc es ar prieku uzklausīšu visu jūsu komentārus un padomus eh, šī ziņojuma uzlabošanai. Jau pašā sākumā gribu norādīt, ka būšu pieejams arī divpusējām konsultācijām, un es tam atvēlēšu tik daudz laika, cik būs iespējams un nepieciešams. Rezultāts būs kompromiss, es to apzinos, jo šis ir politisks dokuments, taču gribu uzsvērt, ka šajās diskusijās es palikšu uzticīgs eh, savai pamata pieejai, filozofijai, neveikt inventarizāciju par visām cilvēku tiesību problēmām pasaulē. Es joprojām centīšos eh, saglabāt šo ziņojumu relatīvi īsu un kodolīgu. Nav iespējams uzrakstīt īsu ziņojumu, ņemot vērā tā problemātiku un būtību. Uh, taču es eh, gribētu, lai jūs zināt, ka eh, tāda ir mana pamata pieeja, un eh, tā būs lielā mērā balstīta politiskās diskusijās, un es saprotu, ka katrai politiskajai grupai ir pašai savi mērķi, prioritārie jautājumi. Šis ziņojums tiecas uzsvērt savstarpējo atkarīgumu starp cilvēku tiesību universālumu un demokrātijas veidošanu, kas nesen ir nonākusi diskusiju priekšplānā daudzās pasaules daļās. Ir trīs galvenās tēmas, kurām es pievēršu uzmanību - ēs politiskais ietvers, ēs politika pārējais procesos un ēs atbalsts cilvēktiesībām pasaulē. Es uzskatu, ka katra no šīm tēmām ir būtiska cilvēktiesību un demokrātijas politikai, un es tam pievērsīšos šajā prezentācijā. Pirmkārt, ES politiskais ietvers. Vispārējais ES politiskais ietvers cilvēku tiesību jautājumos ir ievērojami mainījies pēdējo gadu laikā, pieņemot strateģisko ietvaru un rīcību plānu par cilvēku tiesībām un demokrātiju, Eiropas Savienība ir atvērusi durvis cilvēku tiesību politiku saskaņošanā tās starptautiskajās attiecībās. Tas ir pelnījis arī mūsu uzmanību un kritiku, jo īpaši attiecībā uz šīs, um, šo saistību īstenošanu un pārskatīšanu. Cilvēku tiesību augstā pārstāvjāmats tika izveidots pagojušajā gadā, un es ticu, ka šis jaunais pārstāvis aktīvi pārņems visus pienākumus, kas saistīti ar cilvēku tiesību politikas koordinēšanu un veicināšanu. Kad es sekoju līdzi šīm aktivitātēm, manuprāt, pašlaik šī amatpersona darbojas ļoti aktīvi, un šis ziņojums aicina viņu turpināt tā rīkoties un īstenot vēl lielāku saskaņu starp viņa biroju un es uh, citiem geogrāfisko reģionu pārstāvjiem. Tāpat uh, šajā ziņojumā ir uzteikt tas, ka ir pieņemtas ES vadlīnijas par reliģiju brīvību, tāpat arī vadlīnijas par uh, geju, lesbiešu un citu grupu tiesību ievērošanu, un es aicinu atbilstīgi īstenot praksē šos noteikumus. Tāpat ir runāts par ES cilvēku tiesību dialogiem un ir ieteikts izdarīt skaidrus politiskus secinājumus gadījumos, kad šādi dialogi nenoved pie, ne pie kādām uh, konstruktīvām atziņām. Otrā daļa ir saistīta ar ES politiku pārejas procesu jomā. Es veltīju ievērojumu ziņojumu daļu demokrātiskās pārejas jautājumam demokrātiskajai konsolidācijai, un, kā jau es sākumā norādīju, šie jautājumi ir cieši saistīti ar cilvēktiesībām. Nebūs nekāds pārsteigums, ka tiesību veidošana un demokrātijas eh, ievērošana nav viegls uzdevums. Pārēja no autoritāra režīma uz plurālistisku demokrātiju ir process, kas prasa laiku, tas ir sarežģīts un eh, delikāts. Un Es kā cilvēks, kas ir pieredzējis šādu procesu un apzinos tā riskus, eh, patstāvīgi izvēlējos veltīt daļu ziņojumu šiem jautājumiem. Un tāpat uh, bija jāizdara secinājumi no notikumiem saistībā ar arābu pavasari, un, diemžēl, pašlaik eh, eiforija pāriet dziļā apjukumā. Situācija liecina, ka Pārējais process demokrātijas veidošanā ir nogurdinošs un ilgstošs process, kurā brīžiem ideālisms konfrontējas ar neskaidrību, un vara var negatīvi skārt visneaizsargātākās sabiedrības daļas. Mums ir jāuzņems atbildība atbalstot demokrātiskos procesus, kā arī jānorāda uz pārējais procesa kļūdām. Tāpēc es mēģināju uzsvērt problēmas un risināmos jautājumus tajās valstīs, kuras nomet autoritāros režīmus un kurās demokrātiskie procesi joprojām ir attīstības līmenī. Taču es uh, vēršu uzmanību arī uz valstīm, kas ir iestrēgušas pārējais procesā jau ilgu laiku, kurās šis process ir apstājies bez turpmāku izmaiņu perspektīvas. Uh, Šajā kontekstā es uzsvēru tās problēmas, kas ir saistītas ar juridisko sistēmu, tiesiskumu, demokrātisku institūciju veidošanu, kā arī cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu. Tāpat ir jārunā par valstīm, kas tiecas uz dalību Eiropas Savienībā, jo arī tur jautājumi par minoritāšu tiesībām, civilajām brīvībām un eh, pamattiesību ievērošanu joprojām ir aktuāli jo īpaši svarīgi ir pēc konflikta reģioni. Ir svarīgi domāt par tiesiskumu pārējais procesā, par nesodāmības apkarošanu, kas arī ir daļa no procesa. Un Tāpat ir jānodrošina atbalsts universālajām cilvēktiesībām, kam ir veltīta pēdējā trešā ziņojuma daļa. Es šajā nodaļā iekļauju vairākas svarīgas tēmas, par kurām mēs esam runājuši pagājušā gada laikā. ES cilvēktiesību sistēma ir ievērojama struktūra cilvēktiesību aizsardzībai visā pasaulē, un tā sekmē dalību valstu darbu, uh, cilvēku tiesību stiprināšanā, tāpat eh, tiek runāts par eh, ANO cilvēku tiesību deklarāciju pārņemšanu. Ziņojums aicina arī turpmāk nostiprināt Romu statusu, cīnīties pret diskrimināciju visos iespējamos formos, Ziņojums aicina Eiropas Savienību apkarot diskrimināciju un netoleranci, un īpaši uzmanība ir pievērsta tai diskriminācijai, kuras pamatā ir sociālā noslāņošanās, kas eh, daudzos gadījumos negatīvi ietekmē sabiedrības demokrātisku attīstību. Tāpat ziņojumā ir runāts par eh, nāvis sodu, par bērnu un sieviešu nabadzību. Priekšsēdētājs kundes drīz pabeigšu savu prezentāciju. Lūk, šāda ir ziņojuma struktūra un galvenie jautājumi, kuriem man bija iespēja pievērsties eh, šī ziņojuma uzmetumā. Un es esmu gatavs diskusijai ar visiem kolēģiem, rēnu referentiem, atsevišķiem deputātiem, un es ceru, ka mēs varēsim galu galā nākt klajā ar labi sagatavotu un noderīgu ziņojumu. Un man ir jāpateicas Jārmā kungam, kas uh, ievērojami palīdzēja šī ziņojuma izstrādē. Tāpat ir daudzi praktiski jautājumi, kā jau uh, priekšsādātāja minēja. Ir vairāki punkti, kurus vajadzēs uzlabot, piemēram, punkts attiecībā uz Sīriju. Es saprotu, ka šis ir ziņojums par 2012. gadu, taču es nedomāju, ka mēs drīkstam ignorēt situāciju valstīs, uh, kuras tiks iekļautas šajā ziņojumā. Tātad tas bija manas piezīmes saistībā ar šo ziņojumu. Paldies par doto vārdu. Paldies Kukan kungam un tagad dod vārdu visiem ēnu referentiem. Ja es pareizi saprotu, tad Kopskons ir ēnu referenti, bet viņu šodien aizstāja Mārtiņa kungs. Mārtiņa kungs. Jāsaka, es saņēmu uh, šīs pilnvaras pavisam nesen, Bet katrā ziņā es vēlētos eh, pateikties referentam par sagatavotu ziņojumu. Man šķiet, tas ir lielisks, un es domāju, ka viņš ir eh, centies apkopot visu šo garo sarakstu ar dažādiem notikumiem, un ļoti labi ir organizēts eh, šis ziņojums. Man komentāri būs pavisam īsi. Vispirms, kas attiecas uz politikas ietvaru, es domāju, ka ir pareizi teikt, ka jaunais politikas ietvars ir pavērs durvis. Uh, cilvēktiesību aizsardzībai, bet es domāju, ka mums arī kā Eiropas Savienībai ir pilnībā jāaiziet pa šīm durvīm, un tas vēl ir garš ceļš, kas mums ir ejams, bet katrā ziņā ietvars mums jau ir. Īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos uh, tik tiešām strādā, un jūs pamatot to uzsvērāt, viņa darbam ir ietekme. Uh, joprojām ir bažas par dažiem cilvēktiesību uh, dialogiem ar dažām valstīm, ar kurām mums ir šāds dialogs. Es domāju, ka mums ir jāizdara spiediens uz ārējās darbības dienestu, lai tiktu nodrošināts tas, ka eh, šie principi tiek iz, īstenot arī attiecībā uz trešajām valstīm. No savas pieredzes var teikt, ka dažas misijas to uztver pavisam nopietni, eh, citi varbūt mazāk nopietni pievērš šiem jautājumiem. Tas pats sakāms arī par jauno vadlīniju īstenošanu, kas attiec uz Eiropas Savienības politiku attiecībā uz pārējais valstīm, ņemot vērā to, ka situācija ārkārtīgi strauji mainās, ir grūti sakot notikumiem, bet es domāju, ka šis čīnkopa, kas ir par Ēģipti, te mēs neesam pietiekami strikti, nevēršamies pret militāro režīmu, Nav pieļaujami tas, kas notika tad, kad militāristi nāca pie varas, ka bijušie parlamenta deputāti tika ieslodzīti, valdības pārstāvi. Manuprāt, šī apcietināšana nav bijusi pamatota. Un es priecājos par to, ka nav ticis piešķirts atbalsts Ēģiptei. Es domāju, ka to mēs varētu uh, pieminēt arī savā ziņojumā. Mums nevajadzētu uh, Ēģiptiešiem piešķirt finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Un tālāk runājot arī par šiem pārejas režīmiem, eh, runājot par vēlēšanu novērošanas misijām, es pilnībā piekrītu referentam, bet neesmu pārliecināts, ka tik tiešām ir sasniegts tas, kas ir norādīts. Eh, es domāju, ka svarīgākais uzdevums, eh, kāds ir vēlēšana novērošanas misijai, ir šis te follow-up, un par to būtu jādomā, kā mēs varētu to nodrošināt runājot par um, vēlēšanu novērošanas misiju e, Jordānijā. Es neesmu pārliecināts par to, ka mūsu rekomendācijas ir e, tikušas ņemts vērā, bet katrā ziņā vēlēšana novērošana misija ir ārkārtīgi nozīmīga. Un visbeidzot, e, es vēlreiz vēlējos teikt, ka man komentāri ļoti īsi, jo es neesmu labi sagatavojies, bet kas attiecas uz vispārējām cilvēktiesībām un attiecībām ar uh, kriminālu tiesu, es domāju, ka mums kaut kas būtu jāsaka par to, um, drīzāk notiek vēršanās pret tiesu tā vietā, lai tiesa varētu vērsties pret uh, Kenijas likuma pārkāpējiem. Nu, vismaz tāda, tāda ir, tāds ir iespējas um, pašā Kenijā. Uh, mums vajadzētu vismaz teikumu vai divus, kurā, kuros kaut kas tiktu pateikts par šo starptautisko kriminālu tiesu. Tātad mums ir jācenšas atbildīgos saukt pie, vainīgos saukt pie atbildības. Un nevar būt tā, ka eh, Kenija gluži vienkārši izvairās no tās. Paldies. Paldies Mārtiņ kungam. Runājot par pēdējo punktu, ko jūs pieminējāt, es esmu nosūtījis vēstuli ir. Le, uh, Lidijai Aštonai. Tagad vārds Oilāns kundzei Alde pārstāvei. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es arī vēlētos teikt, ka Kukan, ir, Kukan kungs ir paveicis labu darbu un tas ir labs izējas punkts. Es vēlētos šodien runāt tikai par vienu jautājumu, proti tā ir Krievija. Tā ir veltīts tikai viens punkts, 15. punkts, tas ir ļoti īs. No vienas puses es piekrītu, ka šiem ziņojumiem nevajadzētu būt pārlieku garam un mums nevajadzētu iekļaut pārlieku daudz detaļu, bet es domāju, ka mums vajadzētu tomēr paredzēt iespēju pārskatīt šo ziņojumu punktu, lai tas būtu konkrētāks. Protams, runa ir par izmaiņām likumdošanā. Es domāju, ka tā ir īstā vieta, kur mēs to varētu pieminēt, jo situācija Krievijas federācijā ir pasliktinājusies, un 2012. gadā mēs piedzīvojam arī to, ka sākās politiskie procesi, tiesu prāvas, tāpat arī e, viss, kas saistīts ar pusī rajot un Hodorkovska tiesas process, kas joprojām nav pabeigts, un, protams, arī Magnītska lieta. Es domāju, ka tie ir ļoti svarīgi jautājumi un tos vajadzētu ierakstīt šajā ziņojumā. Un, um, piemēram, Ukrainas gadījumā Timošenko ir minēts šajā ziņojumā. Es domāju, ka mums vajadzētu būt precīzākiem, norādot uz šo anti demokrātisko notikumu attīstību Krievijā, cilvēku, situāci cilvēku tiesību situācijas pasliktināšanos, pasliktināšanos, bet es katrā ziņā nākšu klajā ar priekšlikumiem eh, vēlāk, un diemžēl man ir jāpamet zāli, jo jāpiedalās kādā citā sanāksmē. Paldies! Paldies Ojulāns kundzei un vārds Veržā kundzei, kas ir goja ēnu referenta. Jā, arī es no savas puses vēlētos pateikties referentam par eh, lieliski paveikto darbu Es arī piekrītu tam, ka mums ir nepieciešams drīzāk juridiskais ietvars, eh, tā vietā, lai sniegtu pilnīgu pārskatu par cilvēktiesību situāciju. Jo jebkurā gadījumā mums vienmēr ir jāizdara zinām izvēle, un šis katalogs eh, ir tāds, kā tas ir. Varbūt tas arī pārklās ar citiem dokumentiem. Man ļoti žēl, ka te ir daži izņēmumi. Liberāļu grupas pārstāvis runāja par politieslodzītajiem Ukrainā. Es vēlētos teikt to pašu par nāves sodu Baltkrievijā. Vai nu mēs runājam vispārīgi, vai mēs citējam kādu konkrētu. Līdz ko mēs sākam citēt, tad mums ir jāizdara zinām izvēle, un te mēs uzsākam katalogu, katalogu veidošanu. Tas, protams, nenozīmē, ka es nenosodu to situāciju, kādā ir nonākuši cilvēki, kas tiek minēti, bet mums ir jāpraugās arī, kas notiek, teiksim, nāves soda ziņā arī Japānā. Arī te situācija ir ļoti satraucoša. Ir vēl arī citas valstis. Jā, es saprotu, ka mēs izdarām zinām izvēli. Varbūt ideja par to, ka mums ir jāilustrē ar piemēriem, nav slikta, bet Es nedomāju, ka mums varētu būt uh, punkti, kas veltīti konkrētiem gadījumiem, jo pretējā gadījumā mēs izējām ārpus uh, šīs te vispārējās loģikas. Kas attiecas uz detalizētāku analīzi, tad es nākušu klajā ar dažiem priekšlikumiem. Es izteikšu vispārēju komentāru, es runāju goe vārdā, Es nepiekrītu mūsu referentu teiktiem par e, cilvēku tiesību situāciju Eiropas Savienībā, proti par to, ka tā ir uzlabojusies. Mums nevar, mēs nevaram būt divkosīgi. Mm. Mm. Kā mēs varam nosodīt to, kas notiek, piemēram, Baltkrievijā un uzsākt sarunas ar Baltkrieviju? Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju šajā jautājumā, pēdējā plenārsēdē. Nu, tā tad, vai mums tik tiešām ir dubult standārti, mēs jau atkal izvēlamies eh, ekonomiskās attiecības, kas ir svarīgākas nekā cilvēktiesības, un man šķiet, ka šis Baltkrievijas jautājums ir simptomātisks piemērs tam, ka Eiropas Savienība zaudē arvien vairāk eh, ticamību. Es domāju, ka ja mēs priecāsimies pārlieku par to, kā darbojas Eiropas eh, Savienības institūcijas, tad mēs gau galā palaidīsim garām to lomu, kādu mums ir, proti mums ir uzmanīgi jāsako situācijai. Paldies! Paldies, Veržā kundzei! ECR pārstāvis ir Tenokungs, kas nav zālē, un zaļo pārstāvu esmu es, tāpēc mēģināšu tagad pārstāvēt savu grupu. Es pateicos referentam par ziņojumu, kas ir ļoti labs ziņojums. Uh, Es vēlētos nesarežģīt jums dzīvi, Kukan kungs. Jūs teicāt, ka jūs nevēlaties eh, sagatavot pārlieku garu e, ziņojumu, bet dažas e, idejas tomēr ir pārlieku garas. Mums ir jāparaugās arī uz iepriekšējām rekomendācijām, kādas mums ir bijušas iepriekšējā gadskārtajā ziņojumā. Un cik lielā mērā šīs rekomendācijas ir tikušas ievērotas, un iespējams, ka dažos gadījumos nekas nav noticis, piemēram, kas notiek uz uh, cilvēktiesību stratēģijām atsevišķām valstīm. Mēs te sagatavojam sarakstus, bet nekas nenotiek. Un runājot par uh, pirmajiem trim punktiem, vispārīgiem apsvērumiem, te mums varbūt vajadzētu spēcīgāk nostāju, mums ir vajadzīga iekšēja un ārēja konsekvence. Te varbūt varētu būt pielikums, kurā būtu pārskats par Eiropas Savienības dalībvalstīm un uh, ratifikāciju uh, e, ANO uh, cilvēktiesību konvencijām un protokoliem. Vismaz cik man informē eksperti, tad vis, vienai um, valstī uh, viena valsts ir aizkavējusies attiecībā uz vismaz desmit protokoliem, bet, nu, katrā ziņā to mēs varētu, to mēs varētu paredzēt pielikumā, lai šis ziņojums nav pārlieku garš. Tālāk trešajā punktā atsaukties uz to, ka tiek apdraudēta pilsoniskā sabiedrības darbība ar dažādiem noteikumiem. Un jūs runājat arī par īpašo pārstāvi, Te mēs varētu nedaudz paplašināt, tātad runājot par divpusējām vai reģionālajām organizācijām. Un 35. punktā varbūt mēs varētu papildināt atsaucoties uz starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, kas ir galvenie spēlētāji. Un tad, ja mēs paraugamies uz mūsu komitejas darbu, tajā mēs bieži vien uzaicinam arī šos pārstāvjus. Uz, kas attiec uz starptautisko kriminālu tiesu, tad mums arī te ir nepieciešams papildināts, un jūs runājat savā ziņojumā par dažādām vadlīnijām, jo īpaši uzsverat to, ka ir nepieciešams īstenot vadlīnijas eh, par starptautisko starptautiskajām humanitārajām tiesībām tik tiešām ir pienācis laiks kaut ko darīt šajā jomā. Un par vispārējo preferenču sistēmu plus. Te mēs varētu padomāt par to, kā Eiropas parlaments varētu īstenot uh, savu uh, kontrols lomu. Un tad vēl daži jautājumi, kas nav šajā, šajā ziņojumā, bet kas ir bijuši mūsu darba kārtībā nesenā pagātnē, tā piemēram cilvēktirzniecība. Kara uh, robotu izmantošana un bruņotu bezpilotu lidmašīnu izmantošana, tāpat uh, ieroču tirzniecības ietekme uz uh, cilvēktiesību situāciju, tehnoloģisku kontrolu un uh, slepno dienestu darbību. Es nezinu, kā to vislabāk paveikt, bet, ja es pareizi atceros ziņojumā, tikai vienu vietu jūs pieminat uh, vardarbību pret sievietēm un bērniem un viņu tiesības. Varbūt šo punktu mēs varētu paplašināt, es nezinu īsti, kā tieši. Tātad tik tālu no mūsu puses komentāri. Kukankungs, vai jūs vēlētos atbildēt? Jā, paldies, ja vairāk neviens nevēlas izteikties, tad es pavisam īsi varētu reaģēt. Es pateicos jums par uh, ieguldījumu. Es varu piekrist uh, lielākajai daļai jūsu komentāriem, bet, protams, problēma ir tas, kā mēs to iekļausim dokumentā. Uh, paldies S&D pārstāvim. Jā, es piekrītu, ka īstenošanu mēs, ir vārds, ko mēs varētu izmantot daudz viet. Mums ir lieliski dokumenti, bet ir jāpanāk, lai tie tik tiešām tiktu īstenot. Kā jūs teicāt, tas ir labs izejas punkts, mums ir ietvars un mums ir jāpanāk, lai tas tiktu īstenots. Jūs teicāt, ka šis eh, punkts par pārejas režīmu Eģiptē nav pietiekami garš, bet um, mums jācenšas rast pareizo formulējumu. Es domāju, ka te ir vieta politiskām diskusijām, un mēs noteikti varam panākt apmierinošu rezultātu. Es varu vien uzsvērt to, ko jūs teicāt, ka vēlēšana novērošanas misijas, tik tiešām, jā, tas, ko jūs teicāt, arī es esmu vairākās piedalījies, mums ir nepieciešams eh, follow-up, Lieliski, ka mēs tur esam, ka mēs eh, darbojamies, bet kaut kas ir eh, arī jāizmanto no šīs pieredzes, un Palavep ir ārkārtīgi nozīmīgs punkts. Es piedalījos arī vēlēšana novērošanas misijā Kenijā. Es zinu, ka Rotokungs gaidīja kaut ko, un jā, tā tik tiešām bija interesanta situācija. Es domāju, ka mēs varētu paplašināt šo daļu, kas ir veltīta starptautiskajai krimināla tiesai. Es pie priekšsēdētāju to pieminēju, es pilnībā esmu par to. Un ja mēs sākam pieminēt konkrēts piemērs, tad mums ir jāpiemina virkni partneru, jo uh, Ja mēs vēlamies īstenot savus standartus, tad eh, tieši viņi ir tie, kas mums ļauj īstenot eh, šos standartus. Paldies Aldei par ieguldījumu. Jā, es varu teikt arī Veržā kundzei. Es saprotu, ka ikreiz, kad kāda valsts tiek pieminēta kādā dokumentā vai punktā, uh, tas uzreiz rada atbildes reakciju, uh, zinām, jūtīgumu, viena, viena valsts ir ierakstīta, otra ne, un tas vienmēr būs jūtīgs jautājums. Arī es esmu pret dubultiem standartiem. Ja mēs tik tiešām par to diskutējam, tad būsim objektīvi un būsim godīgi runājot par šiem jautājumiem. Tik runāts par to, ka jautājums par Krieviju ir jāpadara, šis punkts, kas veltīts Krievijai, ir jāpadara par konkrētāku, bet kā gan mēs to varam darīt? Ja mēs sākam konkrētāk runāt par Krieviju, tad mums ir jāsāk konkrētāk runāt arī par citiem punktiem, un te nu atkal mēs esam tādā pašā situācijā. Tāpat problēma. Jā, Viržā kundze, jums taisnība, ja mēs runājam par nāvis sodu un pieminam vienu valsti, kāpēc mēs nepieminam citas valsts, kur nāvis sods joprojām ir spēkā? Jā, pā, pārunāsim šo jautājumu un sagatavosim tik tiešām objektīvu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī no jums sagaidīju, ka jūs nāksiet klajā ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, grozījumiem. Es domāju, ka jūs teiktais noteikti uzlabos šo ziņojumu, padarīs to spēcīgāku. Jautājumi, ko minējāt, ir ļoti konkrēti, un doma par to, ka mēs varētu iekļaut dažus konkrētus faktus pielikumos To mēs noteikti varētu izmantot. Mana pamatdoma joprojām ir tāda, ka šim ziņojumam būtu jābūt uh, salīdzinoši īsam un varbūt dažos punktos mums būtu nepieciešami konkrēti fakti un piemēri, ko mēs varētu iekļaut attiecīgi pielikumos. To mēs nopietni apsvērsim. Es domāju, ka tas būs iespējams. Pieminējāt arī vairākus jautājumus, kas ir bijuši šīs komitejas darba kārtībā. Es domāju, ka jū, jūs pieminēto mēs varam ierakstīt šajā ziņojumā, īpaši to neuzpūšot. Tātad var teikt, ka gaidu jūsu grozījumus, es saprotu, ka tie būs diezgan lielā skaitā un varu vien vēlreiz atkārtot, ka esmu atvērt noskaņots, gatavs diskusijām. Ja es pareizi saprotu, tad būs tikai vēl viens vispārējās debats par šo ziņojumu AFET komitejā, un pēc tam jautājums tik, tiks izskatīts plenāru sēdē Strasbūrā, tāpēc arī šāda sadarbība ar ēnu referentiem un um, atsevišķiem deputātiem, kuri ir iesaist, ieinteresēti uh, ir ļoti noderīgi. Es aicinu viņus visus uh, vērsties pie manis, un mēs varam diskutēt par šiem jautājumiem arī neformātā. Tad ar prieku sagaidu šādu sadarbību nākotnē. Paldies! Now... Paldies! Andrikenes uh, kundze, lūgusi vārdu. Domāju, ka jūs esat bijusi referenti 2010. gadā, ja nemaldos. Jā, Narīku nu, kungs, um, pēc tam nosim uh, vārdu Aleksandrītis kungam par uh, Eh, jautājumiem, kas attiecas eh, uz eh, vēlēšanām. Arkanis kundze, paldies priekšsēdētājs kundze. Vispirms Kukana kungam vēlos pateikties par šo projektu. Tas man ļoti patīk un es augstu vērtēju to, ka vērtēju, minējāt Eiropas Savienības vadlīnijas šajā dokumentā un to, cik nozīmīga ir Eiropas Savienības uh, vadlīniju īstenošanu praksē. Es eh, domāju, ka nu, es eh, vēlētos eh, nedaudz grozīt punktu par vadlīnijām, jo cik atceros, kad Eiropas parlaments pieņēma rekomendācijas, tad padomu ļoti īsā laikā pieminēja, eh, padome ļoti īsā laikā arī pieņēma šīs vadlīnijas, un par eh, šo nostāju nekas te nav minēts. Es domāju, ka tas būtu jāņem vērā, īstenojot praksē šīs vadlīnijas. Tāpat es arī ļoti priecājos par to, ka jūs runājat eh, par cilvēktiesībām, un es arī to vēlētos, tad atzinīgi vērtēt. Tāpat arī, protams, cilvēktiesība padomes eh, darbs būtu jāpiemin šajā sakarā. Un punkts par eh, Ķīnu. Nu, te nav pietiekami daudz informācijas minēts. Protams, ka mēs varam eh, darīt tā, ka neko nevienam par to, taču runājot par pašsadedzināšanās gadījumiem, kas bija vairāk nekā simts, kā mēs to uh, esam varējuši uzzināt uh, visnotaļ nesenā pagātnē, uh, runājot par Tibetu, tad uh, es domāju, ka mums būtu jāmeņ šis jautājums. Ja reiz Tibet ir daļa no Ķīnas. Nu, ir arī nelieli uh, sīkāki komentāri, bet es domāju, tos es pašais neminēšu. Uh, Paldies! Un tagad no EAS, Eiropas ārēsdarbības uh, dienas tālāk Sandīts kungs. Paldies! Arī mēs uh, esam ļoti gandrīti par šo ziņojumu projektu. Mēs arī priecājamies par to, kā ir veidot struktūra. Šim ziņojumam uzskatām, ka ir tāda mērķtiecīga pieeja un trīs prioritātes. Uh, Tas viss ir ļoti konstruktīvi. Es eh, domāju, ka tas ir labāk nekā mēģināt veidot ziņojumu, kas ietvertu pilnīgi visu. Tātad eh, saturiski arī Šis eh, ziņojums ir ļoti veiksmīgi veidots, taču, ja šīs ir eh, sākotnējas diskusijas, tad es gribētu teikt, ka es vēlētos eh, piedalīties arī turpmākās diskusijās par šo jautājumu. Mēs arī vēlētos pateikties um, par. Uh, to, kas ir minēts cilvēk, cilvēk, cilvēktiesību eh, jomā. Taču ir skaidrs, ka 2012. gada cilvēktiesību pakotnes pieņemšana ir bijusi tāda, eh, tāds kā atskaits punkts, un eh, šī gada ziņojums ir atspoguļojis šos panākumus, un mēs varēsim to darīt ar ikgadēju ziņojumu starpniecību. Protams, viss vēl nav sasniegts, taču to mēs arī saprotam. Tādēļ mums ir rīcības plāns, lai izmēri, izmērītu, kāda, kāda rezultāti sasniegti attiecībā pret to, ko mēs esam vēlējušies sasniegt. Mēs esam uh, ļoti tātad uh, gandarīti par uh, šo darbu un labprāt sadarbosimies ar jums arī turpmāk. Jūs paldies! Tagad es vēlētos eh, jūs visus informēt par to, ka būs eh, eh, Gustavsons kundzes atzinums, kā arī FAM atzinums, ko veic Gabriels kundze no EPP. Runājot par laika grafiku, grozījuma iesniegšana ir 1. oktobris 12 termiņš, un 4. novembrī būs um, afet uh, izskatīšana un 14. afet balsojums un uh, plenārsēdē decembrī pieņemšana. Man jāsaka, mēs nevaram pārcelt termiņu grozījumu iesniegšanai, jo pretējā gadījumā nebūs laika izskatīt grozījumu safet, un tas ir pilnīgi noteikti nepieciešams. Uh, Paldies vēlreiz jums visiem, arī jums, Kukana kungs. Esmu droši, ka mums būs ļoti labs ziņojums un intensīvas debates. Eh, decembrī cerams aštuonas eh, kundzes klātbūtnē. Tagad es vēlētos eh, cerēt, ka mēs varēsim pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, pat tad, ja tas ir nedaudz novēloti. Un tas tā tad būtu. Nākamais darba kārtības punkts. Otrā viedokļu apmaiņa par Stokholmas programmas termiņu vidusposma pārskatīšanu. 14 grozījumi jau ir bijuši iesniegti. Ānu referentu tikšanās Strasbūrā bija pagājušā nedēļā, lai diskutētu iespējamos kompromisus. Visipa kungs, vai jūs varētu lūdzu pastāstīt mums par šo sanāksmi un par to, kādā stadijā ir iespējamie kompromisi? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze, darbie kolēģi, šobrīd mēs diskutējam par Stokholmas programmas termiņu vidusposmu pārskatīšanu. Jūs jau zināt par galvenajiem jautājumiem, kurus es eh, vēlos iekļaut šajā atzinumā un ceru, ka tas tā arī notiks. Pirmkārt, eh, jau par to, ka nepieciešamā konsekvences starp mūsu iekšējā un ārpolitiku. Otrakārt, migrācijas politikas eh, pieeja, kas, kas fokusētos uz pamatiesību ievērošanu. Un šo cilvēktiesību ievērošanai būtu jābūt pamatmērķiem. Uh, Un treškārt, eh, institūcijas eh, rīku izmantošana ievērojot eh, cilvēktiesības un šo mērķu sasniegšanai. Runājot par izskatītajiem grozījumiem, ko izskatījām, tas būrā bija 40 grozījumi, kas būtiski uzlabo šo atzinumu, jo tie papildina atzinumu ar aspektiem, kas tajā vēl nebija tikuši iekļauti, kā piemēram par pievienošanos Eiropas Savienībai un cilvēktiesību konvencijai, par mehānismiem, kas varētu ļaut koordinēt ārpolitiku un iekšpolitiku, par jautājumu par sieviešu tiesībām un stāvokliem, mm, par e, migrantu stāvokliem, Frontex jautājumi, kā arī bezvalstnieki un um, mm, e, patvērumā meklētāji un e, vēl daudzi citi jautājumi, kurus es šeit neminēšu. Grozījumi um, migrācijas uh, jautājumos uh, atceļ un mīkstina vairākas uh, prasības un um, um, atceļ prasības, kas ir saistītas ar nolīgumiem starp, Eiropas, starp trešajām valstīm un Frontex. Runājot par konsekvenci starp ārpolitiku un iekšpolitiku Eiropas Savienībā un cilvēktiesību ievērošanu arī šajā jomā ir um, daudz kas grozīs. Tātad 18. un 19. Um, grozījums uh, runājot par uh, migrantu tiesībām. Nu, uh, tur Frontex uh, tātad. Uh, Arī attiecīgi ņem vērā visu informāciju, kas tiek sniegta saistībā ar cilvēktiesību pārkājumiem. Es e, vēlētos pateikties e, visiem, kas piedalījās šajā darbā, un es e, ceru, ka mēs panāksim tekstu, kas nodrošinās to, lai maksimāli tiktu ievērotas cilvēktiesības. Paldies, Micep kungs! Es saprotu, ka ānu referente skundze šobrīd nav klāt, un to viņas vietā runās Antikens kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mana uh, kolēģe, diemžēl, nevar būt klāt šodien, viņa par to atvainojas. Viņa lūdza mani runāt viņas vietā. Esmu ļoti gandrīta par šo ziņojumu par Stokholmas programmas termiņiem vidusposmu pārskatīšanu, kas uzsver lielā mērā cilvēktiesību aspektu. Programma tika pieņemta 2010. gadā. Uzskatu, ka daudz grozījumu, ko iesniedz ēnu referente, bija ļoti saprātīgi un uzlaboja sākotnēju tekstu. Tas attiecas uz 4, 5, 6, 10, 6, 16, 30 un citiem grozījumiem. Tā kā šie grozījumi bija mazliet eh, um, um, sensitīvi, tad, nu, te es gribētu minēt eh, Frontex um, pieļaušanas um, nolīgumus un um, tātad Frontex darbību Es domāju, ka šajā sakarā gribētu teikt, ka Frontex pēdējo gadu laikā ir bijuši gan uh, dažādi ieguvumi, gan uh, trūkumi, taču ļoti daudz, kas ir uh, panākts, un šeit ir jāatsaucas arī uz cilvēktiesību hartas ievērošanu. Kas attiecas uz um, atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu pilnīgi noteikti jāpievērš tam uzmanība. Šeit runa par 22. un 23. grozījumu, un es tiem nevaru piekrist. Visbeidzot, Stokholmas eh, programma konkrēti neatsautas uz konkrētām valstīm. Programma ir piemērojama visai Eiropas Savienībai kopumā, tādēļ eh, tā, to arī tā varam atstāt. Es piekrītu pirmajam kompromisam, Taču eh, otrā kompromisa gadījumā vēlētos eh, atcelt savus grozījumus un 14. Eh, grozījumu no savas puses atceļu. Paldies. Tagad Gomes skundze no SND. Our... Es vēlētos pateikties par šo atzinumu, pateikties mūsu referentam par paveikto darbu, mēģinot iekļaut dažādo ēnu referentu iesniegtos grozījumus. Uh, vienotā tekstā no mūsu apakškomitejas puses. Manuprāt, šis ziņojums ir cietis no tā tradicionālā uzskata, ka drošības jautājumi ir jāskata tikai no iekšpolitiska viedokļa. Uh, Un eh, manos, manas grupas grozījumos bija mēģināts integrēt galvenos eh, atzinumus, kas eh, izriet no mūsu pieredzes un no mūsu zināšanām. Un uh, Līdz ar to mēs centāmies nākt klajā ar tādu plašāku, holistiskāku pieeju, attiecībā uz drošību, uz mūsu iedzīvotāju drošību, un šajā pieejā bija iekļautas arī galvenās cilvēktiesību koncepcijas. Kad mūsu kolēģi risina drošības jautājumus vai runā par cilvēku tiesībām, viņi runā tikai par pamat tiesībām. Tomēr cilvēktiesības vispārīgi ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, Reizēm izvēlētā pieeja ir pārāk šauri orientēta uz iekšpolitiskiem jautājumiem, un mēs bieži vien neskatām risinājumus universālo cilvēku tiesību kontekstā. Manuprāt, referenta paveiktais darbs ir ļoti būtisks un uh, mani apmierina uh, tie kompromisa grozījumi, ko viņš ir uzsvēris. Un man ir žēl, ka EPP kolēģei situācija īsti nepatīk. Mēs nevaram runāt par Stokholmas programmas skatītajiem jautājumiem, pienācīgi neapzinoties un neatzīstot realitāti. Te ir jāatceras, piemēram, problēmas uz robežām starp Turciju un Grieķiju vai par migrantu cilvēku tiesību jautājumiem un uh, mēs varam iekļaut atbilstošās atsauces, taču mēs nedrīkstam nepieminēt šīs sarežģītās problēmas, uh, ko mēs vērojam pašlaik Eiropā - ekonomiskā krīze, ksenofobija, pārmērīgi aktivizējušās nacionalistiskās jūtas. Bet eh, citādi es atbalstu kompromisa grozījumus, ko Bisepa kungs mums piedāvā. Okay, thank you. Paldies. Neredzu, ka vēl kāds būtu pieteicies runāt. Donska kunga nav šeit, un Veržjāts kundzes arī nav šeit. Līdz ar to es domāju, ka būs grūti panākt vienošanos par šo ziņojumu. ja vien tautas partija nepiekāpsies, tad mums varbūt nāksies balsot. Jā, tā vien šķiet. I think nobody from the. Neviens eh, no mm, vairāk nevēlas izteikties arī no ārējā darbības dienas, tāpēc Bisepkungs. Es tikai precizēšu atsauci uz. Uh, to, par ko mēs runājām pagājušajā reizē Strasbūrā, mēs vienojāmies par formulēm, kas ļāva runāt par robežām, nepozicionējot tās tīri geogrāfiski. Un es domāju, ka mums izdevās uh, pavirzīties priekšējā jautājumā. It seems uh, that was an attempt, but Šķiet, ka e, vismaz bija mēģinājums e, risināt e, situāciju. Nu, labi, es nemanu citus kolēģus, kas gribētu izteikties. Tātad par šo ziņojumu tiks balsots AFET komitejā 24. septembrī, un pēc tam arī būs balsojums Lībē, un tas notiks 21. oktobrī Strasbūrā. Uh, Šie datumi vēl ir jāapstiprina, taču tādi tie ir ieskicēti. Paldies par diskusiju šajā jautājumā. Mēs ļoti labi iekļaujamies atvēlētajā laikā. Un es domāju, mēs varam ķerties pie ziņojuma par droā delegāciju uz Āfrikas Savienību un Etiopiju. Kā jau es norādīju sākumā, Problēma bija tāda, ka tie runātāji, kurus mēs uzaicinājām izteikties par Krīmas tatāru jautājumu, viņi nevarēja ierasties, jo viņiem bija tikšanās ar Fīles kungu, tāpēc mēs lūdzām kolēģus uh, mainīt uh, darba kārtību un iekļaut ziņojumu par delegāciju uz Āfrikas Savienību un Etiopiju, kas bija plānots uz nākamo nedēļu, bet, diemžēl, Protaševiča kungs nevar ierasties, uh, Arī Laiktvrīda kungs nevar ierasties, tāpēc var izteikties tikai es un Bisepa kungs, lai ziņotu par norisēm šajā delegācijā. Tāpat es vēlos pateikties abām delegācijām, gan ES delegācijai uz Āfrikas Savienību, gan arī ES delegācijai uz Etiopiju par ļoti labajiem sagatavošanās darbiem, uh, Tāpat es gribu pateikties eh, Etiopijas misijai Briselē, jo lielāko, lielākā daļa pasākumu, ko mēs plānojām, patiešām arī varēja notikt. Tāpat mūsu priekšā ir ziņojuma projekts. Tas vēl nav galīgais ziņojums par delegācijām uh, Es to vēl nepaguvu izlasīt, esmu to tikai izskatījusi. Šis ir ziņojuma projekts, ko vēl ir iespējams grozīt vai koriģēt, un mums ir jāraugās, vai kolēģi, kas piedalījās delegācijā, arī nevēlēsies tam kaut ko piebilst. Kurš vēlas sākt? Bisepa kungs, vai jūs gribat izteikties? Vai man sākt labāk? Labi, tad pirmā runāšais. Nē, es tikai vēlreiz vēlētos pateikties, tāpat kā jūs pirms brīža. Un es tāpat kā jūs tikai eh, pavisam ātri esmu iepazinies ar ziņojumu projektu. Merci. So, uh, then... Labi, tad es runāšu pirmā. To the African Union ar vizīti uz Āfrikas Savienību. Mēs eh, tur bijām tieši tad, kad tika atzīmēta Āfrikas Savienības 25. gada diena, un eh, daudz laika tika veltīts diskutējot par organizācijas plāniem nākamajiem 20 gadiem. Uh, Un mēs arī vairāk kārt sacījām, ka gribētu mācīties no Āfrikas Savienības, gribētu uzzināt no viņu puses, kādu atbalstu viņi gribētu saņemt no Eiropas Savienības, lai saņemtu atbalstu savā darbā un stiprinātu cilvēktiesību mehānismus. Uh, Ja mēs paraugāmies uz Afrikas Savienības paveikto mieru un drošības jomā, šis darbs ir daudz pamatīgāks nekā tas, kas ir ieguldīts cilvēktiesību aizsardzībā un sekmēšanā, lai arī ir labs institūciju ietvers cilvēktiesību jautājumā, tas vēl nav sācis uh, paust uh, ievērojumu ietekmi. Delegācijai Notika tikšanās ar Āfrikas Savienības pārstāvjiem. Vienu mirklīti, saka priekšsādātāji. un mēs tikāmies ar miera un drošības komisāru Lamamras kungu. Tā bija ļoti laba diskusija, kas pavēra citādu skatījumu uz daudziem aspektiem un informēja mūs par dažādām krīzes situācijām, tos ar Demokrātiskajā Kongo republikā un Malī, kā arī par situāciju saistībā ar gaidāmajām vēlēšanām Zimbabvē. Protams, es nevaru atspoguļot dažādos aspektus, ko mēs pieminējām, taču šī diskusija mums kā parlamenta deputātiem palīdzēja diskutējot par politiskiem jautājumiem ar šīm valstīm. Mēs arī vienojāmies, ka cilvēku tiesību instrumentiem ir nepieciešams lielāks atbalsts. Komisāra kungs norādīja, ka dalību valstīm ir nopietnāk jāuztver savas apņemšanās un saistības reģionālajā līmenī, kā arī jāveic konkrēti pasākumi, īstenojot šīs apņemšanās eh, pašmāju likumos, lai uh, tie varētu kļūt noderīgi iedzīvotājiem. Mums bija iespēja piedalīties gandrīz divu stundu diskusijā ar Etiopijas premjerministru, kas ir arī Āfrikas Savienības priekšsēdētājs, un viņš bija vienas prātas ar mums, ka Āfrikas iedzīvotājiem ir jāgūst lielāks labums no visām tām programmām, par kurām mēs diskutējam, un no visiem uh, aktiem, kas tiek ratificēti Āfrikas Savienībā jo daudzas e, no šīm organizācijām ir vērstas nevien uz e, kara un konflikta situācijām, bet arī uz e, cilvēktiesību situācijām pašmājās. Tāpat mēs devāmies uz Adisa Bebu, un arī tur lielākā problēma bija dažādu dokumentu īstenošana vietējā līmenī. Uh, Mēs vienojāmies, ka Afrikas Savienībā ir jādara vairāk, lai uh, pulcētu dažādas organizācijas un koordinētu to darbu. Viņi paši arī norāda, ka ir problēmas, taču darbam ir jābūt sistemātiskākam un tam ir jānotiek atvērtākā veidā, lai varētu uzņemt jaunas rekomendācijas un informāciju. Protams, cilvēku tiesību dabā nav tikai slavēt valdības teikto, nē, ir jābūt ierosinājumiem, kas iesniedzami valdībai, un Afrikas Savienība varētu veikt labāku darbu šajā jomā. No savas puses mēs šajā sanāksmē norādījām, ka ir svarīgi palielināt centienus, lai uzlabotu situāciju sievietēm un bērniem bruņota konflikta gadījumos. Tāpat arī ir jārīkojas, lai nodrošinātu efektīvāku un pasargātāku cilvēku tiesību aizstāvju darbu Āfrikā. Mēs konstatējām, ka liels darbs jau ir paveikts no Afrikas Savienības vadības puses, lai padarītu Āfriku par pirmo kontinentu, kurā ir aizliegts nāvis sods. Un mēs eh, ceram, ka arī Eiropas Savienība varēs atbalstīt šo tendenci. Tāpat mēs diskutējām eh, cīņu pret nesodāmību, kas mums kā delegācijai bija prioritāra. Un šī cīņa pret nesodāmību, protams, ir jāveic nacionālā, lokālā, reģionālā, kā arī starptautiskā līmenī. Un eh, daudzie tūkstoši kara noziegumu un nežēlības upuru Āfrikā būtu viensprātis, ka tie, kas šos noziegumus ir paveikuši, būtu jānogādā tiesas priekšā. Starptautiskās krimināla tiesas loma netika um, atzīta par ievērojumu šajos centienos, turklāt daudzās Āfrikas valstīs Startautiskā krimināla tiesa tika aicināta izmeklēt noteiktus gadījumus. Ir svarīgi mums turpināt mūsu centienus. Es tāpat aktualizēju Startautiskās krimināla tiesas jautājumu Etiopijas premjerministra satikšanas reizē un uh, norādīja, ka starptautiskās krimināla tiesas neaktivitāte nozīmētu uh, konfliktu līderu nesodāmību. Etiopijas premjērs norādīja, ka Āfrikas līderi un arī viņš, kas vada Āfrikas Savienību šobrīd, labi apzinās to, ka tiek sekmēta nesodāmība, un viņi mēģina neļaut šiem konfliktu līderiem izsprukt nesodītiem, taču gadījumā, ja krimināla tiesas mandāts tiktu paplašināts, tas varētu nodrošināt risinājumu. Tomēr, esot Adisabebā, mēs apzinājāmies, ka tiesai ir šķēršļi um, un tā nevar uh, īstenot šos pasākums. Adisabebā es arī paudu nožēlu, ka Nigērija atļāva Sudānas prezidentam Albašīrī brīvi ceļot uz starptautisku konferenci Ahučā, kas bija veltīta HIV polit HIV jautājumiem, neraugoties uz uh, izdoto ārestu orderi. Tāpat notika interesanta diskusija ar ANO ekonomisko misiju Āfrikā, un mēs uh, noskaidrojām, ko viņi dara, lai apkarotu uh, cilvēktiesību pārkāpumus, to starp gadījumus, kad nav ievērotas tiesības uz mājokli, pārtiku un izglītību. Uh, Mēs uzzinājām, ka viņi vada, veido paneli, ko vadīs uh, bijušais uh, Dienvidāfrikas vadītājs Mbiki kungs. Tāpat viņi analizē gadījumus, kad nelegāli tiek pārskaitīti līdzekļi no Āfrikas valstīm. Bieži vien tas notiek uz nodokļu oāzēm Eiropā un tika norādīts, ka šis jaunais eh, panelis ir ļoti ieinteresēts vērsties arī pie Eiropas parlamenta ar viņu secinājumiem. Kad es atgriezos, es rakstīju DV komitejai AFET, EKON komitejām, kā arī priekšsēdētājiem par eh, šī Beki paneļa interesi ierasties oktobrī šurp. Uh, jo viņi eh, šai mēnesī būs Parīzē, bet diemžēl tad mēs visi atradīsimies Parīzē. Tomēr AFET birojas vienojās, ka AFET un Deve rīkos uzklausīšanu un aicinās Bekī kungu, un viņš varēs mūs iepazīstināt ar savu ziņojumu. Līdz ar to uh, rodas konkrēts turpinājums mūsu droā delegācijas darbam. Tagad vēlos izteikties par Etiopiju. Notika sanāksmes ar valdības pārstāvjiem, ar opozīcijas partiju pārstāvjiem, kā arī ar pilsoniskās sabiedrības un organizāciju pārstāvjiem. Mēs tikāmies ar cilvēktiesību komisāru, tikāmies ar federālo lietu ministru doktoru Mariamu Runājām arī ar vairākiem politiskās opozīcijas pārstāvjiem. Un Gemieras kungu, kas uh, vada tautas pārstāvi palātu. Jā, es šobrīd uh, skatu sarakstu ar visiem tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs tikāmies. Uh, Un uh, mēs tikāmies arī ar valsts tieslietu ministru Kasaja kungu. Un visās šajās sanāksmēs mūsu sarunu partneri bija ļoti labi sagatavojušies un daudzos gadījumos tā bija ļoti dzīvīga un detalizēta diskusija. Piemēram, mēs atskaitījāmies par eh, cilvēku tiesību rīcības plāna pieņemšanu, kā arī par ombuda iecelšanu, un mēs paudām bāžas attiecībā uz civilo un politisko tiesību ievērošanu. Mēs atbalstījām to, ka cilvēku tiesību komisāram vajadzētu būt apstiprinātam arī saskaņā ar ANO Parīzes principiem. Tas nozīmē, ka jebkāda kādām šīs personas rekomendācijām būtu cits status starptautiskajos fórumos. Mēs arī uzteicām Etiopijas iestāžu centienus ekonomisko un sociālo tiesību jomā, jo īpaši nabadzības izskaušanā. Tāpat mēs arī aicinājām uzlabot pilsoniskās sabiedrības situāciju. Daudzajās diskusijās kļuva skaidrs, ka ierobežojošo likumu dēļ pilsoniskā sabiedrība ir iesaistīta, taču gadījumos, kad viņi vēlas paust kritiku, to izdarīt ir ārkārtīgi sarežģīti. Tik aicināts dot lielāku lomu pilsoniskajai sabiedrībai, un vajadzētu saprast, ka tas uzlabo valsts kopējo attīstību. Pilsoniskās sabiedrības organizācijām vajadzētu ļaut brīvi darboties bez iejaukšanās, vajāšanas un neatbilstošas iejaukšanās to darbā. Un eh, šo ierobežojošo NVO ietvaru vajadzētu steidzam pārskaitīt. Daudzajās sanāksmēs Mēs uh, tikāmies arī ar Etiopijas ārlietu ministru Kiristas kungu. Mēs ar viņu runājām par to, ka vajadzētu uzlabot plašsaziņas līdzekļu situāciju, plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, un mēs ar nožēlu uzzinājām, ka daudzas raidsabiedrības ir ierobežotas savā darbā un tiek ierobežota pieeja sociālajiem medijiem. Mēs norādījām, ka, protams, Etiopijas konstitūcijā izteikšanās brīvība ir definēta ļoti stingri un uh, reālajai situācijai vajadzētu tam atbilst. Diskusijās bieži vien situācija Etiopijā tika aprakstīta tā, ka visapkārt uh, aktīvi darbojas teroristi, un uh, diskusijās tika norādīts, ka Etiopijā spēkā esošie pretterorisma tiesību akti ir iemesls uh, ļoti stingriem pasākumiem pret NVO un neatkarīgajiem žurnālistiem. Taču es domāju, ka uh, šīs situācijas vajadzētu pārskatīt ļoti detalizēti, jo tas nav attaisnojums. Pat atzīstot to, ka Etiopijas kaimiņu valstīs drošības situācija ir ļoti nestabila, to nevarētu izmantot par uh, attaisnojumu, lai apspiestu neatkarīgo žurnālistiku. Tāpēc mēs diskutējām par disku situācija saistībā ar 15. gada vēlēšanām un īpaša uzmanība tika pievērsta tam, ka gatavojoties vēlēšanām varētu demonstrēt apņemšanos ievērot politiskos principus un uh, nevajadzētu atkārtot iepriekšējās vēlēšanās pieļautās kļūdas. We, um... Ļoti bieži mēs diskutējām arī par iedzīvotāju atgriešanās programmām vairākās valsts, vairākos valsts reģionos. Ir jānodrošina pie tā, lai šāda iedzīvotāja pārvietošana nenovest pie cilvēktiesību pārkāpumiem. Mm, man šķiet iedrošināt bija arī tas, ka mums bija iespēja viesoties Kalitī eh, cietumā. Un tad, kad mēs diskutējām attiecīgi ar ministrijas pārstāvjiem, tad izskanēja tas, ka ir nepieciešams panākt to, lai visos eh, cietumos tiktu saņemts arī Eiropas Savienības eh, atbalsts, prot, lai uzlabotu ieslodzījumu situāciju ieslodzījuma vietās. Jo, protams, ka arī Etiopijas pārstāvji izteica vēlmu uzlabot situāciju. Tad mēs tikāmies arī ar dažiem ieslodzītajiem. Mēs ieradāmies no rīta, bet, eh, diemžēl, tika paziņots, ka nav laika mums parādīt cietumu un nav iespējas arī eh, attiecīgi satikt ieslodzītos. Un vēlāk, kad mēs runājām par citu ministriju pārstāvjiem un mūsu programmā, arī viņi bija ļoti pārsteigti par to, ka šī vizīte gal galā nenotika. Jāsaka, tas sākotnē nebija paredzēts mūsu programmā un visi delegācijas pārstāvji um, apsveic to, ka premjeram bija iespēja tikties ar mums, un tā bija ne tikai tāda pieklājības tikšanās, bet uh, premjerministram bija laiks, proti divas stundas, ko viņš atvēlēja disku, diskusijām ar mums, un es domāju, ka tās e, bija ļoti atklāts diskusijas, dažos jautājumos mūsu domas dalījās, un uh, Katrā ziņā mēs varējām eh, viņam skaidri darīt zinām mūsu nostāju eh, un paskaidrot, kāpēc mēs uzskatām, ka dažos eh, jautājumos cilvēktiesība situācija ir jāuzlabo. Mēs paudām arī savas bažas par dažiem jautājumiem, kas saistīti ar Etiopiju, bet arī ar Āfrikas Savienību kopumā. Nu, tagad es iepauzēšu un varbūt Žan Žakop vēlētos ko papildināt. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos izmantot iespēju un runājot par pilsonisko sabiedrību un nevalstīgām organizācijām, es priecājos, ka mums bija iespēja aicināt, nostiprināt nevalstisko organizāciju darbu, lai tās varētu uzlabot savu darbu un nu, no attiecīgi uzlabotu arī pilsoniskās sabiedrības situāciju. Otrs punkts. Tā kā mēs tikāmies ar reliģisko aprindu pārstāvjiem, mēs tikāmies arī ar federālo ministru, ir kāds projekts, kas patiesībā līdzinās piespiedu uh, grupēšanai Tātad uh, lop, runa ir par lopkopjiem. Un te ir runa par uh, zemju sagrābšanu. Un šķiet, ka Eiropas Savienībai, Eiropas Savien, no Eiropas Savienības puses ir attiecīgi uh, fondu devēji, kas iesaistās šajās aktivitātēs, un mums būtu jānoskaidro, cik lielā mērā mēs esam iesaistīti, mēs, Eiropas Savienība, šo operāciju īstenošanā, proti tādu kā ciematu izveidošanā, jo šķiet, ka tādējādi netiek ievērotas cilvēktiesības. Uh, unfortunately, I just learned. Diemžēl es nu pat uzzināju, ka ne, uh, neviens uh, no um, pārstāvjiem nav ieradies, un mēs noteikti varam paturēt savus jautājumus un uzdot tos nākamajā nedēļā. Es aizmirsu arī pateikt, ka viens no žurnālistiem kas ir nominēts Saharo balvai, ir uzsācis eh, bada streiku, protestējot pret ieslodzījumu vietu eh, varas iestādēm. Šai ieslodzītāji nebija iespējas eh, tikties arī ar savas ģimenes pārstāvjiem. Varbūt par to mēs varētu runāt nākamajā nedēļā, nākamajā reizē. Nu, tad par šo jautājumu runāsim nākamajā reizē. Mums eh, līdz ar to būs Eto, Etiopijas jautājums eh, divas reizes darba kārtībā. Etiopijas misijas pārstāvs ir ieredzies. Paldies! Jums dod vārdu uz trim minūtēm, tāds no nu ir noteikums. Ja mēs būtu iepazinušies ar ziņojumu, tad mums būtu iespēja organizēt ilgs, ilgākas divpusējās diskusijas. Lūdzu, Destas kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, par šo iespēju izteikties par pašreizējo situāciju cilvēktiesību jomā Etiopijā. Jūs noteikti atceraties, ka janvārī un jūlijā mēs priecājāmies par jūsu vizīti Etiopijā Mēs to arī organizējām, ņemot vērā vizītē atvēlēto laiku. Ir skaidrs, ka šādas uh, vizītes dod Eiropas parlamenta uh, tie, cilvēktiesība apakškomitejas pārstāvjiem uh, iespēja iepazīties ar situāciju uz vietas un uh, konstatēt, kāda ir notikuma attīstība, kas attiecas uz demokrātiju un cilvēktiesībām un likumu varu Etiopijā, tad mums noteikti ir jāturpina īstenot progresu un jāveicina um, un jānostiprina mūsu demokrātisko institūciju kapacitāte. Es atvainojos, saka runātājs, kā jau jums bija iespēja priekšsēdētāji tikties ar augstu līmeņu pārstāvjiem, tā skaitā valdības pārstāvjiem, parlamentu pārstāvjiem un opozīcijas pārstāvjiem, kā arī pilsioniskās sabiedrības pārstāvjiem. Jāsaka, par šīm vizītēm un tikšanās reizēm man nekas papildināms nav. Bet man ir jāpaskaidro arī kaut kas, kas, manuprāt, ir pārpratums. Man šķiet, ka jūlija. Uh, preses relīzē jūs minējāt kaut ko par to, ka sākotnējā programmā mēs vienojāmies, ka mēs viesosimies Kalitī cietumā un konstatēsim to, ka tie standarti, kas ir ierakstīti mūsu likumdošanā starptautiskos standartos, bet jūsu pieprasījums, diemžēl, tika mainīts tāpēc, ka eh, jūs vēlējāties tikties ar atsevišķiem ieslodzītajiem, un tāpēc nebija iespējams eh, turpināt šo vizīti. Priekšsēdētāji, tad, kad mēs atļāvām jums viesoties cietumā, mērķis bija panākt, saņemt jūsu rekomendācijas par to, kā mēs varētu uzlabot situāciju un, uzlab un saņemt jūsu rekomendācijas par infrastruktūras nepieciešamiem uzlabojumiem. Uh, bet mēs eh, ceram, ka šis ir sākums ilgstošām attiecībām, kas ļaus Etiopijas valdībai un tautai konsolidēt darbu, strādājot, eh, nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu demokrātiju. Paldies jums! Paldies! Un varbūt runājot vēlreiz par šo eh, vizīti cietumā, kas gal galā nenotika iemesls, kāpēc mums netika parādīts arī, parādīt arī tie apstākļi, kādos ieslocītie uh, eh, uztur šajā cietumā, tika apgalvots, ka cietuma direktoram nav laika. Un tad Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Adisa Bebā bija doma, ka šis vadi, eh, Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Adisa Bebā varētu viesoties cietumā, bet arī tad atbild bija noraidošana. Tad, tad jūs teiktais, varbūt tas būtu jāskaidro ar Eiropas Savienības delegāciju Adise Bebā un jāparaugās, vai nebūtu iespēja organizēt šo vidī, vizīti kādā citā laikā. Tālāk, nākamajā darba kārtībā mums, mēs runāsim par EAS, ar EAS pārstāvjiem par Etiopiju un visbeidzot runāsim arī par eh, ziņojumu. Es ceru, ka deputāti būs iepazinušies ar to un es ceru, ka mēs varēsim to pieņemt. Neredz, ka vēl kāds vēlētos izteikties, tad paldies visiem! So uh, we have a little time. Mūsu rīcībā ir vēl nedaudz laika. Pirms mēs uzsākam viedokļu apmaiņu par situāciju Sīrijā, un tagad 20 minūšu pārtraukums, jo, ja es pareizi saprotu, tad Mums ir pieejams tūkojums arābu valodā, bet iespējams, ka daži deputāti, kas vēlējās piedalīties diskusijās, nav ieradušies, un līdz ar to viņiem paies garām šīs diskusijas. Paldies!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

So, uh, then I think we can start. Kolēģi, atsāksim darbu. Un pirms uh, runāsim par uh, cilvēktiesībām Sīrijā, vēlētos uh, paziņot, ka esam pārbaudījuši informāciju un ir labas ziņas no Irānas. Viens no Saharova balvas ieguvējiem no pagājušā gada, jurists, ir ieguvis, um, ir atlaists no apcietinājuma, un tas ir um, ļoti pozitīvi. Es pieļauju, ka arī um, mūsu prezidents nāks klajā ar preses paziņojumu, un tas ir ļoti pozitīvi. Tātad jautājums par viedokļu apmaiņa par cilvēktiesībām Sīrijā. Tur gan, diemžēl, ir pilnīgi pretēji, tur nav labu ziņu. Mēs esam pagājušo nedēļu pieņemuši rezolūciju parlamentā, sevišķi runājot par ķīmisko ieroču jautājumu. Es par šo rezolūciju šobrīd nerunāšu, taču es domāju, ka būtu svarīgi mūsu teksta projektā iekļaut informāciju par cilvēktiesību aktīvistu situāciju Sīrijā. Es, eh, eh, kad uzzināju, ka jūs eh, no projekta sastādīšanas delegācijas esat Briselē, es vēlējos runāt par šo jautājumu. 6,8 miljoni cilvēku Sīrijā ir um, iesaistīti šajā konfliktā, un 4,2 miljoni ir um, ārpus Sīrijas uh, devušies, un tas viss kopš augusta vidus. ANO lēš, ka aptuveni 100 tūkstoši sīriešu ir aizgājuši bojā konfliktos. 3. septembrī ANO bēgļu komitejas uh, pārstāvji minēja, ka bēgļi no Sīrijas eh, pašais pārsniedz eh, divus miljonus. Eh, ziņojumi par, um, da, par um, nežēlīgu apiešanos ar cilvēkiem um, nepārtraukti um, parādās uh, informācijas uh, um, redzeslokā. Un, ir ārkārtīgi daudz um, konfliktu. Un um, sarkanais krusts ir uh, aktīvi aicinājis visas iesaistītās puses uh, domāt par šo humanitāro aspektu un cilvēktiesībām. Es vēlētos sveikt uh, runātājus, kas pārstāv cilvēktiesību kopienu Sīrijā. Vēlētos arī pateikties um, cilvēktiesību tīklam. Um, uh, šajā reģionā, kas arī ir iesaistīti šajā darbā. Žēl, ka ieslodzīto uh, jautājumu speciālisti nav varējuši mums pievienoties. Cilvēktiesību uh, jomas jurists joprojām, um, kas ir bijis aizturēts, uh, joprojām atrodas um, piespiedu um, bēgļu gaitās, un mūsu uh, vidū ir um, Davlatīkungs, kas ir um, pilskoniskās sabiedrības un cilvēktiesību principu ievērošanas uh, jautājumu pārstāvis. Um, Dalati uh, Organizācija, kas šobrīd tad ir pārstāvēta, ir 2011. Eh, gadā dibināta organizācija, kas eh, me, eh, me, mēģina veicināt cilvēktiesību veicināšanu un ievērošanu, kā arī nevardarbīgu pretošanos vardarbībai. Faraviči, kas ir mūsu vidū, pārstāv eh, kustību, kas eh, veicina sieviešu līdzdalību Sīrijas eh, miera veidošanā ar politisku līdzekļu starpniecību. Platforma šajos jautājumos strādā ar četriem būtiskiem projektiem, kas orientējas uz miera vai uzturēšanu un veidošanu, lai nostiprinātu mieru un demokrātiju Sīrijā. Došu vārdu mūsu specialistiem. Eh, paldies, runāšu arābu valodā. Es eh, domāju, tas ir desmitais uh, kanāls, desmitais kanāls. Lūdzu. Labdien! Mani sauc Mustafā Iets. Esmu um, pārstāvis no Human Rights Watch Sīrijā un strādāju arī ANO valdē uh, pret uh, genocīdiem esmu eh, šeit eh, vispirms jau, lai pateiktos jums eh, par šo iespēju izteikties. Paldies arī Eiropas un Vidusjūras tīklam par šo iespēju un šo tikšanos. Paldies jums visiem un jūsu valstīm par jūsu atbalstu gan morālā, gan finansiālā ziņām un ceru, ka jūs turpināsit sniegt mums šo atbalstu. Es eh, vēlētos vērsties pie jums eh, kā pie starptautisko, starptautiskas organizācijas pārstāvjiem, proti Eiropas Savienības pārstāvjiem, Eiropas eh, parlamenta deputātiem. Kā jūs zināt, Sīrijas konflikts šobrīd jau ir uzņēmis ļoti bīstamus apgriezienus. Pēc ķīmisko ieroču lietošanas eh, Damaskas eh, pilsētas tuvumā, kā to apstiprināja ANO ziņojums, eh, un kurš arī nesen tika publicēts, tur tātad ir apstiprināts šādu ķīmisko ieroču lietojums. Šeit uh, Ehm, arī pamazām tiek panākta vienošanās par ķīmiskiem ieročiem, kas, protams, ir pozitīvs solis, taču um, Asats eh, bija stingri pārliecināts par to, ka viņam nevajadzētu um, nekādā gadījumā atskaitīties eh, par visiem nogalinātajiem civiliedzīvotājiem, proti 90 tūkstošiem civiliedzīvotāju kopš 2011. Eh, gada marta. Uh, izmantojot dažādu veidu ieročus, eh, kā arī gaisa eh, spēkus un raķetes. Tas, ka joprojām Asadam nav jāatskaitās starptautiski par visu šo eh, noziegumu, tad joprojām tiek, pieveikti, tiek veikti dažādi noziegumi pret cilvēci. Vēlos pateikties eh, jums eh, par jūsu iesaistīšanos un nostāju šajā situācijā un paldies par to, ka esat eh, pastāvīgi darbojušies, lai ziņotu par to, ka tiek pārkāpti cilvēktiesību pārkāpumi Sīrijā. Taču 21. augustā 2013. gadā, kā jūs zināt, tika izmantoti ķīmiskie ieroči un tas ir pagrieziena punkts, kas uh, mums eh, liek izvēlēties citu pieju. Atbildība ir vēl lielāka, lai aizstāvētu civiliedzīvotājus Sīrijā. Varētu likties, ka šāda, šāda atskaitīšanās un apzināšanās par nodarīto varētu tikai salī, sarežģīt politisko situāciju, taču uh, pirmā vietā būtu jādomā par civiliedzīvotājiem, kas eh, būs tas, ko mēs sagaidām no Asada no citām pusēm. Šobrīd, pateicoties politiskajam risinājumam, var iziet no šīs situācijas eh, ar godu. ASV un Krievija mēģina piestrādāt pie politiskas izējas no šīs sarežģītās situācijas. Mēs gaidām lai Eiropas Savienība kā organizācija un Eiropas Savienības dalībvalstis, eh, tam vajadzētu skaidru nostāju ieņemt par šo jautājumu. Mēs eh, uzskatām, ka varētu iztenot vairākus pasākumus. Pirmkārt, vajadzētu tiesāt visas puses, kas ir paveikušas eh, noziegumus pret cilvēci un civili iedzīvotājiem. Uzskatām, ka tas neapšaubām ir ļoti komplicēts, komplicēts jautājums, taču vajadzētu to padarīt caurskatāmu un celt gaismā šos nodarījumus. Otkārt, mēs vēlētos uh, pievērsties un lūgt pēc eh, starptautiskās eh, juridiskās eh, kompetences, kas būtu universāla un kas varētu palīdzēt atbilstoši traktēt šo problemātiku. Tāpat Sīrijas atbildīgajām personām šajā gadījumā būtu nepieciešams kāds Mm, ja tām ir kāds uh, Eiropas Savienības um, uh, uh, pilsonība, tad arī būtu nepieciešama šī statotiskā universālā kompetence, kas palīdzētu risināt šādas problēmas. Tāpat būtu jāmobilizē visi iespējamie spēki, lai būtu šī atbildības uzņemšanās un atskaitīšanās par padarīto un pat padarītajiem noziegumiem. Tas attiektos arī uz dokumentāciju un būtu jāatbalsta šo eh, vardarbības, um, šīs vardarbības dokumentācija un precīzi uzskaitē un būtu jāveic precīzi ziņojumi pēc misijām. Un um, atbalsts um, būtu jāorientē tā, lai maksimāli tiktu uh, ievērotas cilvēktiesības eh, atbilstoši Eiropas Savienības eh, uzstādījumiem un eh, starptautiskajām cilvēktiesību normām. Tāpat būtu jāiestājas par Sīrijas cilvēktiesību aktīvistu atbil, mm, atbrīvošanu. Būtu jāaicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas un uh, Eh, NVO aktīvisti eh, uz sadarbību ar Eiropas Savienību un dalībvalstīm būtu jāpieņem Sīrijas eh, patvērumu meklētāju pieteikumi bez diskriminācijas vai ierobežojumiem. Paldies Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm par jūsu atbalstu Sīrijai un Sīrijas iedzīvotājiem un par iespēju šeit eh, jūs uzrunāt. Dodu vārdu kolēģei. Paldies, un tagad Rīvī kundze. Yeah. <laughs> My name is Farah Hoji. I know it's the... Jā, mans vārds ir Farah Hoji. Es vēlētos pateikties visiem par to, ka jūs devāt mums vārdu, un es atvainojos, ka es runāšu arābu valodā. Dāmas un kungi, es tā tad esmu eh, Sīrijas miera eh, fóruma koordinātori un es eh, pateicos jums par šo iespēju, lai informētu par sociālo, par pilsonisko sabiedrību un par sieviešu tiesībām. Es ceru, ka jūs ņemsiet vērā mūsu sniegto informāciju. Pilsoniskās sabiedrības darbs tiek aizkavēts taču par spīti visam aktīvisti ir uzsākuši pilsoniskās iniciatīvas pēdējo gadu laikā. Ir tikušas izveidotas asociācijas, dažādas asociācijas, kas ir izveidotas gan Sīrijā, gan ārpus tās robežām, no, sniedzot pakalpojumus, kā piemēram izglītība, veselības aprūpas pakalpojumi, Bet ņemot vērā, ka šīs organizācijas nav varējušas strādāt likumīgi, tās nav spējušas uh, saņemt atbalstu, lai aktīvāk darbotos uz vietas. Šī situācija nav uh, tikus atrisināta arī uh, valstīs, uz kurām šīs, šī organizācija pārstāvja ir devušies bēgļu gaitās. Tur spēkā sošās likumdošanas eh, dēļ. Tāpēc, atbalsts, eh, ne, tāpēc šīm organizācijām nav nepieciešama atbalsta un šīs organizācijas nevar attiecīgi atbalstīt arī tās organizācijas, kas darbojas valsts iekšienē. kas attiecīgi pavēr durvis ekstrēmistu darbībai, kas ir pastiprinājuši savu eh, darbību, lai um, sagrābt to palīdzību, kas patiesībā pienācās šīm asociācijām. Kas attiecas uz sieviešu tiesībām, tad jāsaka, ka sievietes un bērni eh, pašais cieš visvairāk, ņemot vērā situāciju Sīrijā, bet arī bēgļu nometnēs un ārpus valsts robežām. 75% Sīrijas bēgļu ir tieši sievietes un bērni un viņi saskars ar visādi veidu vajāšanu, seksuālo vardarbību, arī centros, kur viņi vēršas, lai saņemtu palīdzību. Sievietēm nav iespējas atrast darbu, un viņas cieši arī no vardarbības ģimenēs. Tāpat arī viņas tiek pakļautas piespiedu um, precībām, un šīs precības tiek organizētas eh, arī gados ļoti jaunām eh, meitenēm. Un ir nepieciešams sniegt atbalstu sievietēm, jo īpaši sievietēm, kas eh, dzīvo nabadzībā. Šobrīd svarīgi uzsvērt to, ka sievietes un bērni nevar saņemt nepieciešamos sociālos pakalpojumus, tāpat arī veselības aprūpi. Tas jau īpaši sakāms par eh, sievietēm eh, stāvoklī. Un tas eh, negatīvi ietekmē šo sieviešu situāciju. Seksuālā vardarbība tiek izmantot arī kā kara ierocis, un vardarbība jo īpaši skar sievietes, un tas ir viens no apstākļiem, kāpēc miljoniem iedzīvotāji dodas bēgļu gaitās uz citām valstīm. Ir jāpārtrauc šī vardarbība, ir jāvēršas pret izvarošanām, jo pašreiz valda tāds kā vakums, haus, un tieši šajos apstākļos ir jāplaukst ekstrēmistiskie spēki. Pētījumi, kas ir īstenot par sieviešu tiesībām Sīrijā pēdējo gadu laikā, liecina par to, ka jā, ir daži pozitīvi aspekti. Tā, piemēram, sievietes ir tikušas informētas par starptautiskiem eh, tiesību instrumentiem, kas aizstāv sieviešu tiesības. Tāpat ir konstatēts problēmas, ar kurām uh, sievietes saskars un konstatēts tas, ka sievietes netiek iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesā, arī darbā pie konstitūcijas un likumdošanas izstrādāšanas ir nepieciešams īstenot milzīgus centienus, lai nodrošinātu to, ka sievietes var piedalīties pārējais procesa likumdošanā un arī samierināšanās procesā, un tas ir iespējams tikai mm, saucot vainīgos pie atbildības, saucot pie atbildības tos, kas ir mm, izdarījušos noziegums. Mums ir jāīsteno milzīgi centieni, lai stiprinātu sieviešu tiesības. Un mums ir jāizmanto feministiskās kustības pieredze Sīrijā, lai smeltos iedvesmu no šīs kustības darbības. Mums ir jācenšas īstenot politiku, kuras mēģis būtu atbalstīt sievietes, informēt viņas. Mums ir jādomā par atbildīgiem spēlētājiem reģionālā un nacionālā līmenī un jādomā par to, kā nodrošināt sievietēm vienādas tiesības un to, ka sievietes tiek pārstāvētas um, dažādās misijās, arī Ibrahimī um, delegācijas darbībā un arābu valstīs kopumā. Mēs aicinam jūs īstenot spiedienu, lai atbalstītu sievietes uh, viņu politiskajā cīņā un lai pārtrauktu vardarbību, jo īpaši pārējais uh, likumdošanas procesā. Ir jāstiprina pilsoniskā sabiedrība, kas cīnās par sieviešu tiesībām, jo pilsoniskā sabiedrība ir tas pamats, kas nodrošina mieru un stabilitāti mūsu reģionā. Tieši tas palīdzēs cīnīties pret ekstrēmistiskiem grupējumiem, jo šie ekstrēmistiskie grupējumi šobrīd pieņems spēkā. Jo spēcīgākas būs pilsoniskās uh, organizācijas, jo spēcīgāk mēs būsim. Un es vēlreiz pateicos jums un visiem tiem, kas atbalsta e, Sīrijas eh, brīvības cīnītājus. Un es ceru, ka mans teiktais tiks ņems vērā un pateicos jums par to, ko uzklausījāt mūs. Paldies! Un es domāju, ka mēs varētu dot vārdu jums un uzklausīt mūsu viesu komentārus, kas vēlētos izteikties Gamešas kundze. Es vēlētos pateikties eh, Sīrijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem, kas ieradās iepazīstināt mūs ar eh, savu izpratni par eh, notikumiem Sīrijā. Un, protams, ka ķīmisko ieroču lietošana ir ļoti bīstams pagrieziena punkts šajā notikuma virknē, un tūkstošiem cilvēki ir nogalināti, bet tūkstošiem ir tikuši nogalināti arī pirms tam, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Ir jāapzinās Krievijas. Uh, atbildība šajā situācijā, un es domāju, ka šis ķīmisko ieroču uzbrukums bija patiesi pagrieziena punkts daudzajādā ziņā, jo tā pirmām kārtām bija provokācija no Asada režīma puses. Vienā no diskusijām par šo jautājumu es dzirdēju, ka šis uzbrukums 21. augustā notika tieši gadu pēc tam, kad prezidents Obama pieņēma uh, savas kategoriskās pozīcijas attiecībā uz Sīriju. Es domāju, nav jēgas gar un plaši runāt par šo konfliktu un par to, kā tas ietekmē visus dažādos līmeņos, bet vajadzētu koncentrēties uz cilvēktiesībām. Un svarīgs, izšķirīgs jautājums, ko mēs neesam pietiekami pieminējuši pagājušajā nedēļā pieminētajā rezolūcijā par Sīriju, un kas tomēr būtu obligāti jāpiemina un būtu būtisks starptautiskajai krimināla tiesai un ikvienam, kas ir atbildīgs uh, par jebkāda veida noziegumiem, tostarp uh, saistībā ar ķīmiskajiem ieročiem, kāru noziegumiem pret cilvēci. Tātad. Starptautiskai krimināla tiesai būtu jāpievērš uzmanība šīm situācijām, un uh, Šajā situācijā būtu sarežģīti, ja ANO drošības padomē tiktu bloķētas kādas iniciatīvas, lai piešķirtu attiecīgās kompetences starptautiskajai krimināla tiesai. Daudzām valstīm ir universāla jurisdikcija, un Var gadīties, ka to teritorijā nonāk kāda persona, kas ir atbildīga par noziegumiem Sīrijā. Un uh, Te ir ļoti svarīgs sieviešu jautājums, nevien tāpēc, ka Sīrijā daudz vietas sievietes ir iedzīvotāju lielākā grupa, bet gan tāpēc, ka sievietes izcieš nevien savas sāpes, bet arī savu bērnu, savu vīru sāpes, visu to sāpes, kas tiek ievainoti un nogalināti un nonāk briesmās, pat neraugoties uz visu to vardarbību, kas tiek piemērota pret viņām pašām - izvarošanu, seksuālu apvainošanu un tā tālāk. Ir svarīgi aicināt viņas, eh, uzklausīt viņas, un no Sīrijas nāk uh, ļoti spējīgas sievietes. Tāpat arī jāapzinās, ka pastāv liela atšķirība starp visām konfliktā iesaistītajām grupām. Ir arī tādas grupas, kas gūst labumu no starptautiskās sabiedrības aktivitātēm. To actually, uh Un tieši šie dažādie aspekti ir devuši iespēju teroristu grupām, kā piemēram Al-Qaida, rīkoties opozīcijas un populāru dumpinieku aizsegā, lai paveiktu šausminošus noziegumus pret cilvēku tiesībām. Jāsaprot, ka šiem grupējumiem patiešām ir rīcības plāns, un tas ir pretrunā ar sieviešu tiesībām, ar cilvēku tiesībām, un tas ir ārkārtīgi svarīgs elements. Ir jāparāda, ka šie cilvēki nedrīkst izlikties, ka viņi runā visas Sīrijas tautas vārdā. Man ir svarīgi nostāties pret šo retoriku, kas aizvien biežāk parādās uh, Eiropā, kā piemēram eh, tas, ko teica jaunievēlētais Austrālijas premjers, ka karš Sīrijā ir slikto karš pret sliktajiem. Nē, bija arī cilvēki, kas drosmīgi nostājās pret Asada režīmu. Un mēs nedrīkstam solidarizēties ar šo, šīm runām, ka Sīrijā notiek kariņš eh, sliktajiem pret sliktajiem. Uh, Tāpat mums jāpieprasa augsti standarti uh, minoritāšu aizsardzībai, jo Sīrija ir daudzveidīga valsts. Un mēs nevaram noticēt ikvienam, kurš uh, apgalvo, ka iestājas par Sīrijas nākotni, jo jāpaturprātā, teiksim, nežēlīgie notikumi, kas bija vērsti pret Malula kopienu. Paldies tālāk vārds Vaigla kungam. Mana kolēģe Gomeša jau aptvēra gandrīz visu iespējamo jautājumu spektru, par ko mēs šovakar varētu runāt. Taču es pirmkārt vēlētos pateikt abiem runātājiem par to, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir. Jūs mums nesat cerību vēsti, Jūs koncentrēties uz ļoti konkrētiem jautājumiem. Viens no tiem ir sieviešu tiesības, sieviešu aizsardzība. Un tas, ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu sievietēm šajā briesmīgajā situācijā, es ļoti briesmīgi klausījos, uh, Haida kungs, arī tajā, ko jūs sacījāt, un gribētu uzteikt jūs par uh, jūsu izvērtējumu attiecībā uz turpmākajiem notikumiem Sīrijā, tiem, kādiem tiem vajadzētu būt un kādi tie varētu būt. Jūs nepaudāt skepsi par iespējamu politisko risinājumu, kaut arī ir grūti noticēt, ka šis pirmais solis, šī Krievijas un ASV vienošanās patiešām mainīs situāciju uz vietas. Uh, situācija visticamāk ir tāda pati, kāda tā bija, ar visiem nežēlīgajiem darbiem, kādus sevi ietver pilsoņu karš ar daudzām interesēm uh, no ārpuses, sliktajiem no ārpuses uh, ieinteresētām personām un organizācijām, kurām ir pašām savi plāni šajā situācijā. Bet uh, jūsu plāns ir tāds, kas varētu kļūt arī par mūsējo. Un eh, mēs vēlētos eh, sūtīt pozitīvu vēstījumu, ka apzināmies atbildību jums palīdzēt. Meklējot mierīgu politisku risinājumu Sīrijai, jo jūs esat tie iedzīvotāji, kas tur dzīvo. Nepolitisks risinājums varētu pastumt malā pašus Sīrijas iedzīvotājus un iespējams būs vajadzīgs zināms laiks, līdz Sīrijas demokrāti atkal varētu pārņemt situāciju savā kontrolē. Domāju, jūs arī būtiski norādījāt, eh, ka Startautiskās krimināla tiesas loma ir ārkārtīgi svarīga. Man ir pieredze ar karu bijušajā Dienvidslāvijā, kad mēs sākām raudzīties uz startautisko kriminālu tiesu, uh, spēles noteikumi mainījās, tāpēc uh, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat ir būtiski, kā jūs sacījāt, nevis tikai draudēt Asadam un režīmam, bet vērsties pret jebkuru, kas paveic noziegumus vai rīkojas pret cilvēku tiesību principiem. Tāpēc pateicos jums, ka ieradāties un paldies par jūsu uh, saprātīgo skatījumu uz situāciju. Es ierosinātu jums palikt tādiem pašiem. Paldies! Paldies, Vaigla kungs! Tālāk vārds Čipa kungam. Pateicos priekšsēdētāji. Es uh, arī pateicos par man sniegto iespēju apmeklēt Sīriju 2008. gada beigās, un es ieraudzīju kādu daļu no šīs ārkārtīgi skaistās valsts. Mani jo īpaši pārsteidza tas, kā līdzās pastāv cilvēki, kas tic dažādiem dieviem, kas pārstāv dažādas reliģijas, un te es runāju par islāma un kristiešu pārstāvjiem. Es eh, apmeklēju mošeju, kurā ir Jāņa pestītāja kaps. Atvainojiet, kristītāja kaps. Un uh, viens no torņiem ir nosaukts Jēzus Kristus vārdā. Un ir pilsētas daļas, uh, kurās dzīvo dažādu konfesiju cilvēki, un viņi dzīvo vienkopus. Uh, Tāpat es arī saņēmu ziņas no Manolas, kur par laimi nebija nekādas konfrontācijas starp valdības spēkiem un Sīrijas opozīciju, jo man iztēle zīmē ainas, kas varētu notikt ar uh, Senbārhusa klosteru vai citām vietām, uh, kur tiek mācīta aramiešu valoda, kas ir ļoti būtiska sīriešu vēstures liecība. Un, protams, ir jāapzinās arī traģiskie fakti. Divi miljoni Sīrijas iedzīvotāji ir pametuši valsti. Ir daudz arī iekšēji pārvietoto personu. Tie ir 4,2 miljoni cilvēku Sīrijas robežās. Un uh, Vēl ir simt tūkstoši cilvēku, kas nekad neatgriezīsies dzīvo rindās. Daudzi devās bēgļu gaitās, un tie bija lieli zaudējumi, šausmīgi, mēs tos pat nevaram iztēloties, un raidsabiedrība BBC un citas sabiedrības vēstīja, ka Diemžēl Ēģiptē bēgļi tiek apcietināti. Un, protams, tās ir ziņas, kas nāca no dažādām uh, preses aģentūrām, taču Mūsu rīcībā ir informācija, kas apliecina to, ka Eiropas un Amerikas sabiedriskā doma ir pret militāru intervenciju Sīrijā, jo cilvēki saprot, ka pieredze, ko mēs esam guvuši no Irākas un Afganistānas situācijas, liecina, ka militārā iejaukšanās nevienmēr ir labākais risinājums. Kā jau kolēģi šeit norādīja, mēs labi saprotam, ka brutālā un traģiskā ķīmisko ieroču izmantošana bija pagrieziena punkts uh, Sīrijas pilsoņu karā. ir sarežģīti prognozēt, kas notiks tālāk, taču ķīmisko ieroču pielietošana pret paša iedzīvotājiem no sāda puses ir pagrieziena punkts, un mēs ceram, ka mēs spēsim apturēt turpmāku Sīrijas iedzīvotāju nogalināšanu. Es patiešām tā ceru, Taču pamatojoties tajā, ko jūs sacījāt, cerība ir ārkārtīgi vāja, vai ir iespējams konfliktam rast politisku risinājumu ar starptautisko institūciju atbalstu, es nezinu, taču spriežot pēc tā, ko jūs sacījāt, un spriežot pēc tā, kā jūs aprakstījāt šos dažādos pasākumus, piemēram, to, kā jūs strādājat uh, NVO vārdā un uh, iesaistāt darbā tos, kas atrodas ārpus Sīrijas, liecina par to, ka ļoti daudz apzinās, ka ir jārīkojas, un šī apzināšanās ir vērojama nevien Sīrijā, bet arī ārpusē. Ir jārīkojas, lai palīdzētu sievietēm un bērniem, un šī apziņa kļūst aizvien stiprāka. Manā valstī, Polijā, pēdējo pāris nedēļu laikā Katru svētdienu katoļu baznīcās notika lūkšanas par mieru Sīrijā. Tā notika gan lielās pilsētās, gan mazos ciematos, it visur. Un tas liecina par zināmu intelektuālu apvienošanos ar Sīrijas iedzīvotājiem, lai atbalstītu tos, kas ir nonākuši nelaimē, Tomēr šķiet, ka politiski mūsu rokās nav nekādu instrumentu. Rezolūcijas, protams, ir svarīgas un ar tām ir iespējams izdarīt spiedienu, to starp politisku, taču es saprotu, ka sīrieši varētu sacīt, bet pagaidiet, jūsu pasākumi nav īpaši efektīvi, jūs pieņemat rezolūcijas, taču kas būs turpmāk? Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt cīnīties par Sīrijas iedzīvotāju brīvību, un ir ļoti svarīgi, ka ceturtdien Eiropas parlaments nāca klajā ar savu rezolūciju, kas ir ārkārtīgi svarīga, un mums ir pienākums rīkoties. Paldies, Čipakungs! Es vēlētos atgriezties pie dažiem no jūsu pieminētajiem jautājumiem un sasaistīt tos ar. Uh, ārējās darbības dienesta kompetencēm. Golobierska kungs eh, ir šodien kopā ar mums. Un eh, Hviči kundze norādīja, ka ir vajadzīgs Eiropas atbalsts, lai vairāk sieviešu tiktu iesaistītas Brahīmī misijā vai Arābu līgas misijā, vai jūs sekojat līdzi situācijai šajā jomā? Tāpat tas gan nav tik daudz eh, jautājums, bet Haita kungs izteicās par universālām jurisdikcijām. Ir cilvēki, kas ir atbildīgi par Sīrijas kara noziegumiem, un viņiem ir arī Eiropas Savienības pilsonības. Vai jūs varētu uh, pastāstīt, kur valstu pilsoņi viņi ir? Uh, Mēs jau agrāk runājām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu aicināt drošības padomu nodot lietu starptautiskajai krimināla tiesai, un mēs saņēmām pretestību no vienas dalību valsts, tāpēc Eiropas Savienība nav pārāk spēcīga šajā jomā, taču es labprāt uzzinātu vairāk par šīm starptautiskajām universālajām jurisdikcijām. Tāpat runājot par bēgļiem, būtu svarīgi aicināt citas dalību valstis, sekot Zviedrijas piemēram, un norādīt, ka visi sīru bēgļi uh, Zviedrijā ir atļauti palikt, un uh, pārējie tiek aicināti ierasties. Un cik noprot, tāda ir Zviedrijas politika. Zviedrija ir gatava uzņemt šos Sīrijas bēgļus, un diemžēl tikai dažas dalība valstis ir uzņēmušas uh, šos bēgļus. Uh, Es ceru, ka arī citas valstis varēs uzņemties savu humāno atbildību. Un varbūt Golobievska kungs, jūs arī varēsiet pastāstīt, vai jūs zināt, ko dara Sīrijas sieviešu platforma mieram. Tas, piemēram, ir darbs bēgļu nometnēs, uh, Un attiecībā uz sievietēm, kas ir nabadzīgas un kas ir pakļautas eh, piespiedu laulībām, vai šis darbs tiek atbalstīts no Eiropas Savienības puses? Priekšsēdētāji, godātie viesi, parlamenta deputāti, man ir liels prieks atrasties šeit. Es mēģināšu izteikties kodolīgi un pievērsīšos konkrētiem jautājumiem, cik vien tas ietilpst manā kompetencē. Runājot par specifiskiem elementiem finansējuma jomā, uh, par tiem labāk varētu runāt kāds no mūsu attīstības struktūrām, piemēram, DEFCO, bet es mēģināšu vismaz daļai atbildēt uz jautājumiem. Runājot par konkrēto jautājumu, attiecībā uz Eiropas eh, Savienības rīcību sieviešu pārstāvības jomā vai attiecībā uz universālajām jurisdikcijām. Kad ir runa par atbalstu apvienoto nāciju organizācijai, mēs eh, saņēmām lūgumus no Brahīmī un viņa komandas, un kad vien mēs atbalstām ANO mēs rīkojamies saskaņā ar parastajām procedūrām, kas nekādā veidā uh, nenostāda sliktākā pozīcijā sievietes. Līdz ar to, jebkāds mūsu sniegtais atbalsts pēc mūsu sadarbības aģentūra prasības parasti ietver arī atbilstošu sieviešu pārstāvību tajās komandās, ko mēs nosūtam uh, un tajās grupās, kas strādā ar mūsu partneriem. Ja pastāv īpašas bāžas attiecībā uz Brahimī misiju vai Arābu līgu, uh, vajadzētu vērsties pie konkrētajām aģentūrām, kas ar to strādā. Tālāk runājot par pārkāpējiem, kuriem varētu būt eh, ES valsta pilsonības universālajās jurisdikcijās, es baidos, ka tā ir dalība valstu kompetence, taču mums kā Eiropas Savienībai ir sankciju režīms, kas principā varētu attiekties uz personām, kuras ir veikušas šādus noziegumus. Tām pat nav jābūt eh, ES valsta pilsonēm. Mēs šīm personām varam aizliegt ierasties Eiropas Savienībā, taču šo personu tiesnu, tiesāšana varētu nebūt uh, Eiropas Savienības kompetencē. Pavisam noteikti tā nav ārējās darbības dienesta kompetencē. Tālāk runājot par uh, konkrētām atbalsta programmām. Es diemžēl neko nezinu par konkrēto platformu, kuru jūs pieminējāt. Taču mēs uh, atvēlam daudz līdzekļu no mūsu attīstības fondiem, projektiem, kas ir vērsti uz uh, situācijas uzlabošanu nometnēs. Un mēs labi esam informēti par tādiem briesmīgiem gadījumiem kā agrīnas piespiedu laulības, izvarošanas. Ja es nekļūdos, gandrīz katrā ārlietu padomas rezolūcijā par Sīriju ir vismaz rindkopa, kas ir vērsta uz uh, cilvēku tiesību bāžu paušanu. Padomē būs jauni secinājumi 21. oktobrī, un es esmu drošs, ka tajos būs ļoti skarbi izteikumi par konkrētiem jūs pieminētiem jautājumiem. Jūs pieminējāt bēgļus, ja es pareizi atceros. Mūsu dalību valstis ir sākušas aktualizēt šo jautājumu pavisam nesen, un uh, Iekšliet ģenerāla direktorāts eh, cieši ar mums sadarbojas un vēro situāciju. Eiropā ir vērojams bēgļu ieplūdums, un šķiet, ka notiek konkrētas diskusijas par to, kādu pievienoto vērtību Eiropas Savienība varētu sniegt dalību, valstīs, dalību valstīm, kuras palīdz šiem bēgļiem taču tas atkal notikta pēc dalību valstu pieprasījuma. Es vēlētos piebilst no ārējās darbības dienesta puses, eh, ko tad mēs īsti darām šobrīd, lai atbalstītu cilvēku tiesības Sīrijā. Nauda ir praktiski vienīgais instruments, ja neskaita paziņojumus eh, un secinājumus, taču mēs atbalstām arī finansiāli līdz pat 5-6 miljonu eiro apmērā pasākumus, kas ir saistīti ar atbildību cilvēku tiesību jomā Sīrijā. Mēs atbalstām konfidenciālus ārkārtas pasākumus, ko veic cilvēku tiesība aizstāvji ar tādu instrumenta palīdzību, ko, par ko zina Eiropas parlaments. Uh, cik zinu, apmēram 3 miljonu eiro tiek veltīti šim mērķim. Saņēmēji ir konfidenciāli, taču atbalsts tiek sniegts organizācijām, kas strādā Sīrijā un palīdz tādiem cilvēkiem kā jūs. Šķiet, ka jūs vakar viesojāties arī ārējās darbības dienestā. Diemžēl es nevarēju pats tur atrasties, bet mums ir līdzekļi, kā atbalstīt jūsu aktivitātes. Mēs atbalstām arī to atbildību, par kur runāja Haida kungs, to iestāžu atbildību, kas eh, dokumentē noziegumus, kas eh, galvenokārt ir uz Asada kunga sirdsapziņas. Un eh, mēs šim mērķim sniedzam ievērojamu materiālu atbalstu. Visu beidzot līdz pat vienam miljonam mēs nodrošinām neatkarīgajai izmeklēšanas komisijai, kas arī nesen ir nākus klajā ar savu ziņojumu. Kopumā cilvēktiesību problēmas ir ārējās darbības dienesta darba kārtības eh, prioritāšu vidū, un eh, mēs ļoti stingri iestājamies pret pārkāpumiem šajā jomā. Mēs mēģinam neatpalikt arī materiālā atbalsta ziņā. Es ziņošu tālāk par šiem konkrētajiem jautājumiem, ko jūs pieminējāt, jo īpaši attiecībā uz izturēšanos pret sievietēm, un varbūt mēs tos varam pārformulēt kādā konkrētākā valodā, un tie varētu nonākt uh, ārlietu padomas secinājumos. Paldies, ka radāt laiku man uzklausīt. Very much, and I think that... Lielas paldies. Es domāju, ka tas bija ļoti interesanti arī mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem. Tagad īsti došu vārdu arī uh, eh, normālu kungam. Mūsu sanāksme patiesībā ir beigusies un mūsu rīcībā ir tūkojums tikai vēl 5 minūtes, tāpēc jums jāizsakās pavisam īsi. Uh, Jā, es varu izteikties pavisam īsi, jo kolēģis jau diezgan uh, plaši iepazīstināja ar šo jautājumu. Jā, mēs tik tiešām uh, sniedzam milzīgu atbalstu Sīrijas iedzīvotājiem gan Sīrijā, gan ārpus tās, tātad kaimiņu valstīs, kas ir bēgļu nometnēs. Kopš 2013. gada jūnija mēs esam pieņēmuši papildus pasākums uh, Sīrijai. Um, Runa ir par 235 eh, miljoniem eiro. Ļoti svarīgi to uzsvērt. Mēs esam vienojušies arī par papildus pakotni cilvēktiesību jomā, un šajā pakotnē mēs, šīs pakotnes ietvaros, mēs esam pieņēmuši vēl papildus pasākumus, ko kolēģis jau mm, minēja. Mēs esam eh, papildinājuši eh, atbalstu, kas ir cilvēktiesība instrumenti ietvaros, tātad mūsu rīcībā ir resursi, lai attīstītu vairāk projektus un īstenot vairāk projektus. Lielākā daļa projektu, diemžēl, ir uh, ar ierobežot publiskojumību. Mēs nevaram minēt tās organizācijas, kuram sniedam uh, atbalstu, bet runa ir par cilvēktiesību aizstāvjiem. Uh, Runa ir par uh, atbalstu pasākumu sniegšanu, dokumentu sagatavošanu. Tā, kas attiecas uz informācijas plūsmas nodrošināšanu žurnālistiem, cilvēktiesība aizstāvjiem, ļoti svarīgi ir informācija, ko viņi var sniegt par uh, tiem briesmīgiem noziegumiem, kas tiek pastrādāt uz vietas, un tāpat arī starptautiskās organizācijas. Dažas no tām mēs nevaram pieminēt, lai neapdraudētu viņu neutralitāti un drošību. Mēs esam paredzējuši arī papildus pasākumu pakotni cilvēktiesību jomā. Mēs noteikti vēl strādāsim pie šī jautājuma un redzēsim, ko mēs varam darīt sieviešu labā un cilvēktiesību aizstāvu labā. Protams, ka e, sieviešu darbība ļoti nozīmīga, tāpēc es priecājos par to, ka šāds atbalsts tiek sniegts. Un vēlos pieminēt kādu um, darbības programmu, darbības problēmu, kas mums ir proti. Um, šobrīd ik viens, kas ierodas no Sīrijas, eh, tiek uzskatīts par potenciālo slikto, kā teica eh, Gomešs kundze. Un līdz ar to šie cilvēki saskars ar grūtībām, viņi nevar iegūt uh, eh, vīzes, un mums nepieciešams atbalsts no Eiropas parlamenta, lai attiecīgi savās dalībvalstīs sniegtu atbalstu šo jautājumu risināšanai. Mēs jau tagad pateicamies deputātiem, un es domāju, ka dažas dalībvalsts jau ir uzsvērušas to, ka uh, ne jau visi eh, sīrieši būtu, ne jau visiem sīriešiem būtu jābloķē konti, un mums noteikti ir jā, jāskatās katrs gadījums atsevišķi. Un vēlreiz paldies Eiropas parlamentam par atbalstu. Paldies, un tagad pavisam īsi es došu vārdu jums, lai noslēgtu debats. Lūdzu, jums vārds vispirms. Uh, again, uh, thank you very much for the comments uh, and for your patience. Lielas paldies. Uh, par jūsu komentāriem. Es vēlējos uzsvērt tikai dažus punktus, kā jau es minēju iepriekš, mums ir ļoti nozīmīgi atzīt tās kļūdas, kas ir tikušas pieļauts arī no pilsoniskās sabiedrības puses Sīrijā un arī no eh, starptautiskās kopienas puses. Šobrīd ir pienācis uh, laiks stiprināt mūsu centienus. Uh, Es domāju, ka ļoti daudz jau ir ticis panākts, bet ir ļoti svarīgi uzsvērt problēmas un rast risinājumu, kā um, atbalstīt pilsonisko sabiedrību, jo tā ir, tas ir, tas ir no vieniem, viens no veidiem, kā mēs varam aizsargāt pilsonisko sabiedrību Sīrijā. Liels paldies! Paldies, un tagad Haidkoks. Jā, arī es pavisam īsi vēlos uh, pateikt, ka Runājot par jautājumiem, es domāju, ka man nebūs iespējas atbildēt uz tiem tagad, bet es ar prieku atbildēšu uz jautājumiem vēlāk, ja man būs šāda iespēja. Tālāk par šo atbildību un pilsonisko sabiedrību. Mēs esam pieļāvuši ļoti daudz kļūdu, ļaujot vaļu dažiem ekstrēmistiem, jo mēs uzskatījām, eh, ka nav citu risinājumu tātad starp politisko risinājumu, militāro risinājumu. Un, eh, šobrīd mēs to apzināmies, un to apzinās arī eh, starptautiskā kopiena, kas ir pieļāvusi šo pašu kļūdu, jo mēs gal galā viņus novedām šajā maldināšanā. Un šobrīd ir iespēja īstenot revolucionārs pārmaiņas, jo īpaši humanitārās palīdzības jomā, pilsoniskās sabiedrības jomā, saistībā ar izglītību un sniedot citus soci, eh, sabiedriskos pakalpojumus, lai pilsoniskā sabiedrība ikdienā varētu sniegt šo atbalstu. Un es ceru, ka Eiropas Savienība izmantos uh, arī citus kanālus, cenšoties rast uh, resursus atbalstam. Un es vēlreiz pateicos par visiem centieniem, bet mēs, protams, uh, sagaidām arī ko vairāk, jo īpaši atbildības ziņā mums ir jācenšas aizsargāt civiliedzīvotājs. Paldies! Liels paldies! Es vēlētos pateikt, pateikties jums abiem par darbu, ko jūs darāt, un mēs mēģināsim palīdzēt pēc iespējas vairāk, sekosim eh, rekomendācijām un tam, kas notiek Sīrijā. Paldies, un līdz ar to pasludinu sanāksim par slēgtu.